Dārgie kolēģi, lūdzu beidziet savas sarunas un diskusijas, lai mēs varētu ķerties pie darba. Euh, Sākumā pieņemsim darba kārtību. Ja nav nekādu komentāru un piezīmi un iebildumu, mēs to esam pieņēmuši pašreizējā versijā. Šī sēde tiek pārraidīta tīmeklī, tā kā parasti, un jūs esat arī saņēmuši iepriekšējos sanāksmi protokols. Un jūs saņemat arī informāciju par piedalīšanos uh, Pasaules sociālajā fórumā esat saņēmuši arī 24. 1. februāra un 14. februāra sanāksmi protokols. Neviens eh, neko nav iebildes, līdz ar to esam pieņemuši protokols pašreizējā redakcijā. Tagad sakos ceturtais darba kārtības punkts. Kā jau esam vienojušies esam uzaicinājuši Kozu Rišēla kungu, kurš ir jaunais nodarbinātības, sociāla lieta un iespēja vienlīdzības ģenerāla direkcijas direktors. Tātad viņš ir mūsu tiešais sadarbības partners Eiropas komisijā. Direktora kungs, jūs stājāties amatā 1. janvārī, pirms tam desmit gadus bijāt veltījis strādājot ar attīstības jautājumiem komisijā. Un es sapratu, ka jūs esat uh, gūs arī ļoti daudz pieredzes mikrokredītu jomā. Un uh, pie tā jūs darbojāties nodarbinātības ģenerāla direktorātā. Pirms tam jūs dzīvojāt Nīderlandē, jūsu izcelsmes valstī. Tur jūs darbojāties administratīvajos amatos, kā arī pievērsāties sociāliem jautājumiem. Tūdaļ došu jums vārdu un, protams, jūs noteikti zināt, kāda ir mūsu procedūra. Deputāti noteikti vēlēsies uzdot jautājumus. Viens no iemesliem, kādēļ mēs organizējām diskusijas ar jums, protams, pirmo, pirmām kārtām vēlamies ar jums iepazīties. Un jūs, protams, arī varēsiet eh, paust savu redzējumu, runājot par nodarbinātības jautājumiem, un varēsiet arī liet vairāk gaismas uz jūsu nodarbinātības programmu 2011. gadā. Jo mēs arī gaidām ziņojums no Kateks un esam arī uh, vēlējušies saņemt informāciju no komisijas. Bet Kādā veidā mēs organizējam šīs komitejas darbu? Mēs, protams, arī par to jūs uh, iepazīstināsim. Paldies, paldies uh, par jūsu jaukajiem vārdiem, paldies, ka uzaicinājāt mani uz uh, jūsu komitejas sanāksmi, lai varu jūs iepazīstināt īsumā ar savu darbu. Jā. Uh, angļu valodā ir tāds teiciens, ka jūs kaut ko izdarat otru ļoti ātri, bet uh, es nevis ieskrēju savā jaunajā amatā, bet burtiski tajā ielidoju. Mums ir ārkārtīgi daudz aktivitāšu, dažādu uzdevumu, jāpievēršas ļoti konkrētiem jautājumiem, un mēs eh, piedalāmies pirmajā Eiropas semestrī, kā arī gatavojam vairāku gadu finanšu plānu. Runājot par Eiropas semestri, esam nu no dien gandarīti, ka mēs esam iesaistīti trīs dažādu darbinieku grupā, runājot par likumdošanas aktiem, vedot sarunas uh, ar dalību valstīm. Tā tad ir koordinācijas sekretariāts, makroekonomikas ģenerāla direkcija un arī nodarbinātības ģenerāla direkcija. Šīs ir tādas trīs spēlētāja grupas, kas apspriež šos jautājumus. Protams, mums jārunā par taupīgumu, par makroekonomiku, par uh, sociālo dimensiju un vēl daudziem citiem jautājumiem. Uh, Kā jau būsiet dzirdējuši, Eiropas 2020. gada stratēģijā ir formulēts vairāki mērķi. Kāds bija pirmais secinājums? Ja jūs palūkojaties uz dalību valstu darba programmām, uz šo programmu uzmetumiem, mēs, protams, varam teikt, ka sociālajā jomā visi mērķi vēl nav sasniegti. Mēs runājam par 75% cilvēku uh, iesaisti darba tirgu un vēlamies 20 eh, cilvēkiem, 20 miljoniem cilvēku atvieglot dzīvi līdz 2020. gadam, lai viņi vairs nedzīvot zem eh, nabadzības sliekšņa. Eh, aprīlī mēs iepazīsimies ar šiem uzmetumiem, tiks piedāvāt arī dalību valstu reformu plāni, un tajā brīdī mums jau būs jāpiedāvā konkrēts, konkrēti ieteikumi. EPSCO protams, spēlēs ļoti nozīmīgu lomu šajā lauciņā. 2. jūnija nedēļā mēs tam pievērsīsimies tā padziļinātāk, un dalību valstis uh, šo darbu turpinās arī MKO komitejā kopīgi ar Sociālās aizsardzības komiteju. Dalību valsts ir vienojušās par ļoti ciešu sadarbību, un, protams, tas notiks gan MKO līmenī, gan arī uh, Sociālās aizsardzības komitejas līmenī. Uh, Protams, mums ir jāsaprot, cik daudz um, ieteikumu mēs dalību valstīm varam sniegt, un uh, pirmo reizi esam uzņēmušies šādus pienākumus. Līdz ar to mums ir uh, jāparūpējas par to, lai dalību valstu programmas atbilstu 2020. gada stratēģijas garam. Uh, Un mēs dalību valstis uh, varam tikai iedrošināt, uh, uzmudināt un parūpēties par to, lai aktivitātes tiktu veikts saskanīgā veidā un lai uh, varbūt dalību valstīm palīdzētu izvēlēties pareizo virzienu, iztenojot programmas. Runājot par vairāk gadu finanšu plānu, komisija ar savu pozīciju nāks klajā jūnija mēnesī un Protams, tas būs tāds notikums, kur visi gaida, un es ceru, ka tas pietiekam uzmanīgi tiks vērtēts arī jūsu komitejā. Tagad mēs esam sagatavošanas procesā un joprojām paši sev uzdodam tāds ļoti nozīmīgs jautājums. Piemēram, vai mums vajadzētu uh, nospraust arī attiecīgus mērķus uh, kas attiektos uz Eiropas sociālo fondu, kā to izmantot, vai to vajadzētu darīt eksante vai nē. Un tālāk ir jārunā par konkrētu reģionu iesaisti, bet joprojām nav izteiktas kaut kādas preferences attiecībā uz vienu no iespējām. Mums noteikti ir jāizkristalizē, kādi ir galvenie mērķi, jo pēdējo gadu laikā mēs esam pieredzējuši, ka sociālā fonda procentu likme, procenti ir samazinājušies no 40 uz 22 procentiem. Tāpat tas notiek arī ar kohēzijas fondu un jāņem vērā, kādiem mērķiem šie līdzekļi tiek piešķirti. Tā tas ir noticis vairāku gadu garumā un mums ir jāpadomā, vai mēs to vienkārši ignorēsim, vai mēģināsim veikt kaut kādu darbību, kaut ko ietekmēt. Un, protams, Andora kungs, mūsu komisārs, ir gatavs noteikt arī eksante mērķus. Protams, mēs nerunājam tikai par naudas piešķiršanu sociāliem jautājumiem. Tie ir jāsaskaņo, šis finansējums ir jāpielāgo arī 2020. gada mērķiem, un e, dalību valstīs norisinās politiskas debates, bet e, jāņem vērā, ka aktivitāte nav pārāk augsta. E, šī uzdevuma rezultāti, protams, ir atkarīgi arī no sociālā fonda, un ir daudzas valsts, kas saka, ka vajadzētu samazināt finansējumu kopienas līmenī. Mums ir jāsaprot, vai šī summa tiks ierobežota un cik lielā mērā tā būs pieejama, tātad cik liela daļa atkritīs tieši Eiropas sociālajam fondam. Mums, protams, ir jādomā par konkrētiem teritoriāliem aspektiem un Tātad eh, nevien par tematiskiem un sektoriāliem aspektiem, bet ir skaidri jādien, jāidentificē tie mērķi, kas atbilst katram konkrētam reģionam, jāparūpējas par tādu saskaņotu pieeju attiecībā uz visiem fondiem. Tie ir divi visai konkrēti specifiski jautājumi, kas mums ir jārisina pirmā pusgada laikā, un mums ir uh, jānonāk pie secinājumiem šī gada jūnijā. Papildus tam, uh, protams, notiek arī darbs pie likumdošanas programmas, un ir uh, eh, vairāk jautājumu, kam ir jāpievērš īpaši daudz politiskās uzmanības, proti darba. Uh, Eh, laika direktīva un darbinieku nosūtīšanas, komandēšanas direktīva. Mums vajadzēja apzināties, vai ir eh, jā, jārosina diskusijas par darba laiku direktīvu, bet mēs esam dzirdējuši tādu neoficiālu informāciju, ka sociālie partneri patiešām vēlētos uh, pieņemt šo uh, mesto izaicinājumu cimdu un vēlētos diskutēt par uh, darba laiku direktīvas nākotni. Viņiem sava atbilde ir jāsniedz līdz konkrētam laikam uh, līdz aprīļa mēnesim ir jāpiedāvā savu pozīciju, un mēs domājam, ka sociālai partneri jau ir gatavi ar mums sarunāties. Protams, mēs redzam, ka ir viedokļu atšķirības, tās ir jāizskauž, bet skatos, ka tomēr sociālai partneri ir uzņemšies savu atbildības daļu. Runājot par darbinieku nosūtīšanu. Un komisijai, protams, ir jāpagaida sociālo uh, partneru atbilde. Pēc sarunas sākšanas viņiem ir maksimums 9 uh, mēneši, lai sniegtu savu galīgu atbildi, un ja viņi nepiedāvās nekādus rezultātus, uh, tad komisijai ir uh, kaut kas jādara lietas labā. Un, protams, darbinieku nosūtīšanas direktīva. Tā ir, uh, tas ir tāds uh, ļoti politizēts jautājums, un tieši šobrīd mēs vēlamies šim jautājumam pievērsties gada otrajā pusē. Komisijas atbilde varētu sastāvēt no divām daļām. Pirmām kārtām runājot par direktīvas īstenošanu, un otrām kārtām ir uh, jāspecificē, kādi ir mērķi, kā direktīva ir jātransponē dalību valstīs, un šī otra dimensija varētu būt uh, tās aktivitātes, kas ir saistīts ar vienotā tirgus aktu, paskaidrojot to, kāda ir saikne starp ekonomiskajām brīvībām un sociālajām un pamattiesībām. Protams, par to diskusijas joprojām turpinās, un mēs pirms eh, šā, šī gada pirmajā pusē nekādu dokumentu vēl nepiedāvāsim. Kāda ir, kāda ir mm, aprēķini, kādas ir prognozes. Mēs runājam par elektromagnētiskā lauka ietekmi uz strādnieku veselību un vēl norisinās darbs eh, pie muskuļu un skeleta saslimšanām. Uh, Darbs eh, pie šiem dokumentiem eh, iespējams noslēgsies gada otrajā pusē. Tāpat mēs turpinām strādāt pie um, smēķēšanas darba vietā. Arī šī direktīva top un nesam pārliecināti, vai tā uh, dienas gaismu ieraudzīs jau 2011. gadā. Protams, jāatminās tas, ka mēs uh, sagatavosim balto grāmatu par pensijām. Uh, Un tagad mēs apstrādājam 1700 dažādu vēstuļu reakciju, ko esam saņēmuši par šo likumdošanas aktu, un es domāju, ka mēs uh, uh konkrēts priekšlikums varēsim piedāvāt gada otrajā pusē. Tiks sagatavots arī teksts par demogrāfiju, par uh, romu kopienu. jāņem vērā, ka tās ir tādas nopietnas politiska rakstura diskusijas, kas joprojām aktīvi turpinās. Man šķiet, eh, es vairāk vai mazāk atspoguļoju mūsu šī gada darba kārtību. Protams, viss nav pilnībā noskaidrots, bet eh, mēs runājam par daudzgad finanšu plānu un Eiropas semestri. Tie ir tādi divi nozīmīgākie politiskie notikumi, eh, par kuriem jau ir skaidrs, ka tiem pievērsīsimies šogad. Es domāju, ka esmu visu pateicis un eh, uzklausīšu deputātu jautājumus. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētāji. Serkas kungs, lūdzu. Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Rišelkungs. Var jau būt, ka būs vēl citi no sociāldemokrātu grupas, kas eh, iepazīstinās jūs ar savu viedokli, bet es kā sociālistu koordinators vēlējos jūs sirsnieks veikt mūsu komitejā un pateikt, ka jūs varat eh, rēķināties ar sociālas grupas palīdzību un atbalstu savas ģenerāla direkcijas izkopšanā, jo jūs ģenerāla direkcijas darbs uh, un eh, tā tematika, ar ko jūs nodarbosties, ir ļoti nozīmīga miljoniem cilvēku, lai varētu garantēt nodarbinātību, lai varētu garantēt labas apstākļas darba vietā tiem, kas joprojām strādā. Un, protams, ir cilvēki, kas eh, nav beiguši skolu, un viņiem arī ir grūti atrast darba vietu. Mēs zinām, ka tās ir milzīgas problēmas, un mēs ceram, ka jūs pie tā rūpīgi strādāsiet. Un, protams, jums arī jāprūpējas par jūsu institūcijas labāku redzamību, lai eh, tās uh, veiktie uzdevumi, lai to rezultātu būtu tādu taustām un nestu konkrētu labumu. Es vēlējos pavaicāt, kā jūsu ģenerāla direkcija strādās ar trojku. Mums ir jāgarantē, lai EPSCO būtu tāda līdzsvarota pieeja un noteikti vienmēr ir jāuzsver krīzes uh, sociālās sākas. Protams, mēs runājam par ekonomisko krīzi, bet uh, tā ir arī tāda dziļa ek sociālā dimensija. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties iesaistīt procedūrā arī sociālos partnerus. Protams, mums jāpadomā par tādu pragmatisku risinājumu šai krīzē. Nu, tie bija tādi man novērojumi. Es vēlēju runāt vaisirdīgi. Jūsu ģenerāldirekcijai ir jāspēlē pārliecinoša loma, lai varētu garantēt labu līdzsvaru. Tālāk imigrācijas problēmas Eiropā. Uh, ir ietekmējušas darba tirgu un arī imigrantu sociālā integrācija ir viens no mūsu izaicinājumiem, lai varētu cīnīties, piemēram, pret rasismu un ksenofobiju. Mums šie cilvēki ir jāpaieņem un jāparūpējas par to, lai viņi varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Un eh, es domāju, ka jūsu ģenerāla direkcija nevar pievērtāties šīm skaudrajām problēmām. Uh, Mums ir jādomā par imigrāciju un jādomā par cieņpilnu attieksmi pret šiem cilvēkiem, kas nonāk Eiropā. Tā tad jums ir jāuzņem sava atbildības daļa, un mēs arī kā parlaments vēlamies, lai varētu būt vairāk iesaistīti šo jautājumu risināšanā. Uh, Jums ir jāparūpējas, lai miljoniem strādnieku, kas šeit ir ieradušies no citām valstīm, varētu piekļūt darba tirgumu, lai eh, pret viņiem būtu cieņpilna attieksme, lai viņiem tiktu garantēta sociālā integrācija, jo es domāju, ka tā ir mūsu uh, panākuma atslēga. Paldies! Figureido kundze, eh, Kristensen kunga vietā lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Man ir divas īsas piezīmes. Pirmām kārtām par sociālo dimensiju. Vai varētu runāt pat par sociālo krīzi? Dažās valstīs, piemēram, manā dzimtenē Portugālē, eh, situācija kļūst aizvien bēdīgāk. Tas pats attiecas gan uz Grieķiju, gan uz īriju. Mēs piedzīvojam, ka cilvēkiem tiek samazinātas algas, tiek samazināti sociālie pabalsti, tiek samazināti bezdarbnieku pabalsti, pensijas. Un jāņem vērā, ka šie cilvēki īstenībā saņem jau tā ļoti niecīgas summas, bet tās joprojām tiek vienkārši samazināts un samazināts. Ja mēs runājam par valsts uh, līdzekļu ilgtspēju, Protams, tas ir nepieciešams, to, ir nepieciešams to garantēt, bet eh, nabadzība pieņemas eh, gan apjomā, gan eh, nopietnībā, un mums jāpadomā par krīzes sociālo dimensiju. Mums jārunā par sociālo un ekonomisko kohēziju, vai šis princips patiešām tiek ievērots. Eiropas parlamentā jau ir tikuši sagatavot vairāk ziņojumi, piemēram, ziņojums par minimālo algu Eiropas līmenī. Mēs arī pieprasījām, lai komisijas atavot priekšlikumu šajā jomā. Varbūt vajadzētu sagatavot arī Es, es vēlos atgādināt, eh, ka tika sagatavots eh, rakstisks paziņojums par bezpajumtnieku situāciju Eiropā. Ļoti daudzi deputāti parakstīja šo paziņojumu, un mēs vēlamies, lai arī Eiropas komisija nāk klajā ar konkrētu iniciatīvu. Eh, šais ir tādas jomas, kas tieši šobrīd ir ļoti akūtas. Vēlējos pavaicāt, ko jūs esat sagatavojuši šajā ziņā. Uh, Paldies tagad Kristensena kungs, vai vēl kādu kolēģi vēlējās runāties? Mans Eiri kundze un pēc tam Hārkinas kundze, Delī kundze. Vai tad mums šeit še, še darbojas arī vīrieši šajā komitejā? Labi. Krīstensen kungs pirmais lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī ģenerāldirektoru kungam par viņa izteikumiem. Jā, mēs uzzinājām ļoti daudz. Tie ir patiešām saistoši jautājumi. Vēlējos runāt par jautājumu, ko jūs neminējāt, proti par globalizācijas fondu. Globalizācijas fonds ir viens no nozīmīgākiem atbalsta pilāriem, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs varam palīdzēt bezdarbniekiem atkal reintegrēties darba tirgū. Bet, diemžēl, esam piedzīvojuši vairākas reizes, ka tas nav nesis cerētos augļus, jo pagāja ļoti ilgs laiks pirm, no pieprasījuma saņemšanas brīža līdz uh, naudas piedāvāšanai, tad līdz naudas piešķiršanai. Un šis laiks varēja prasīt pat uh, veselu gadu. Un, protams, tas bija ļoti grūti, un fonda procedūrā, fonda izmantošanas procedūrā ir noteikts, ka trīs mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas sākas divu gadu programmas laiks. Tādēļ es vēlējos pavaicāt ģenerāldirektoru kungam, vai nebūtu iespējams mm, saīsināt šo programmēšanas laiku, piemēram, pielikt tam punktu tajā brīdī, kad uh, ir zināms, jā, nauda ir saņemta. Vai šeit ir kāda iespēja vienkāršot procedūru? Mums taču arī ir jāpārskata fonda darbība, un eh, es domāju, ka šo administratīvo laiku varētu sa saīsināt. Es vēlēs pavaicāt jums, vai tas ir iespējams. Varbūt. Ja komisija, parlaments un dalība valstis uh, apsēstos pie saruna galda, uh, tās varētu izvērtēt atsevišķus projektus. Dalība valstis tad saņemtu garantiju un uh, varētu jau rēķināties ar līdzekļu saņemšanu konkrētiem projektiem un jau tādā veidā varētu uzsākt konkrēts apmācības un domāju, ka tas visu procedūru vienkāršotu. Ja šādu iespēju nav, uh, tad pastāv risks, ka daži no bezdarbniekiem vienkārši nepaspēs uh, piedalīties apmācībās un dalību valstis, uh, tad arī uh, nevarēs šeit veikt nekādas aktivitātes. Uh, Rišēla kungs, varbūt jūs varētu atbildēt uz pirmiem trīs jautājumiem, un tad būs nākamā diskusija kārta. Paldies, paldies par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Pirmais jautājums par migrantiem. Jā. Yeah. Šo jautājumu mēs uh, risinām uh, dažādos uh, komisijas birojos, un mēs patiešām tam pievēršam uzmanību. Runājot arī par sociālā fonda līdzekļu izmantošanu, mēs esam piešķīruši līdzekļus arī imigrantu integrācijai tādiem imigrantiem, kam ir tiesības uzturēties valstī, kam ir uzturēšanās atļauja. Uh, šie cilvēki var izmantot sociālā fonda līdzekļus un viņi var saņemt palīdzību ļoti daudzos veidos. Viņi var piedalīties apmācībās, izkopt savas prasmes, iemaņas, viņi var uzsākt uh, uzņēmēju darbību, var saņemt mikrokredītu, un tad, ja viņiem ir pastāvīgs uzturēšanās atļauja, eh, šie cilvēki īstenībā var eh, tā kā izmantot eh, vairākus fondus, un ļoti daudz ģenerāla direktorāta Eiropas Savienībā ir atbildīgi par šādu veidu iedzīvotājiem. Runājot par krīzes sociālajām iezīmēm un par pārmaiņām, figureido kundze, tagad atbildēšu uz jūsu uzdoto jautājumu. Es domāju, ka pēc krīzes mēs vairs neatgriezīsimies pie tādiem laikiem, kurus piedzīvojām uh, Pirms krīzes ļoti daudz kas ir mainījies, un mēs nerunājam tikai par krīzes ietekmu uz mūsu dzīvēm. Jāņem vērā, ka, piemēram, Āzijā ir šīs jaunatīstības ekonomikas, kas attīstās ļoti strauji, kas notiek Arābu pasaulē. Šīs uh, metamorfozes arī ietekmē mūsu dzīvi un ietekmē to neatgriezeniskā veidā. Paturēsim prātā arī to, uh, ka mēs esam nu, tā visai elastīgi noskaņoti, jo sirds dziļumos mēs zinām, ka ir jārunā par pensiju jautājumiem, par pensionēšanās vecumu. Un, protams, to pieprasa arī arotbiedrības. Un viņi vēlas ar mums sadarboties, viņi vēlas veidot dialogu, lai arī varētu paust savu viedokli. Uh, eiro no Eiropas Savienības budžeta, tas ir pārāk maz, nav iespējams piešķirt kompensācijas. Uh, ņemot vērā sociālo pabalstu samazinājumu dalību valstīs, tā tad nevar aizstāt ar Eiropas budžeta līdzekļiem uh, samazinātos pabalstus, jo Eiropas savienības budžets ir pārāk maz, un tas īstenībā ir dalību valstu pārziņā, un dalību valstīs ir ļoti atšķirīgs līdzekļu kopums, kas tiek piešķirts, piemēram, sociālajiem pabalstiem. Un dalību valstīs ir arī at atšķirīga likumdošana runāt par to, cik ilgi cilvēki var saņemt sociālo pabalstu. Mēs mēs runājam nevis par harmonizāciju šeit, bet koordināciju, runājot tieši par sociālo politiku. Un mēs mēģinam eh, veikt koordinācijas darbu, piedāvājot analīzi, piedāvājot datus. Mēs dalību valstīm, eh, piemēram, pasakām, viena valsts dara to un to, lai atrisinātu šo problēmu. Tātad piedāvājam šādu paraugu praksi. Un dalību valstīm katrai ir jāuzņems tieši sava atbildības daļa. Protams, mēs eh, cenšamies arī veicināt debatas par elastu drošību. Jā, protams, tas ir ļoti tāds moderns, iecienīts izteiciens tieši tagad, bet uh, tas nevar palikt tikai tāds uh, vārds uz papīra, tajā ir jāiedvež dzīvība, tas ir jāpadara jēgpilns. Protams, mums ir jārunā arī par. Uh, atsevišķiem krīzes aspektiem, un globalizācijas pielāgošanas fonds tieši šo mērķu vārdā tika izmantots. Pirmais, tikai tieši tajā brīdī, kad fonds tika izveidots, mēs runājām par to, ka tas eh, tiks izmantots galvenokārt, lai varētu pielāgoties globalizācijai un tās līdznestajām pārmaiņām, bet jāņem vērā, ka tagad arī krīze ir ienesusi savus korekcijas. Mums ir jāparūpējas par eh, budžetu piešķiršanu, tad, kad tas ir nepieciešams, lai varētu pieņemt lēmumus. Starp citu, tas ir viens no lēmumiem, kas mums būs jāpieņem ilgākā laika posmā. Mēs izmantojam tādu visai piņķerīgu procedūru, kas savā ziņā ir unikāla un, ja globalizācijas vai krīzes fonds turpinās darboties nākamā daudzgada finanšu plāna periodā, mums ir jāsaprot, kā to izmantot uh, labākā, vienkāršākā veidā, racionalizējot tās aktivitātes, uh, ko mēs uh, īstenojam. Runājot par globalizācijas fondu līdzekļu izmantošanu, mēs domājām, eh, ka tas eh, varētu iekļaut apmēram 500 miljonu eiro gadā, bet eh, paraugoties nedaudz atpakaļ un aplūkojot gūto pieredzi, īstenībā netiek izmantots vairāk par 220-250 miljoniem gadā. Un ne jau tādēļ, ka procedūra būtu pārāk gara. Uh, Tad, kad mēs saņemam prasību fon, par fonda līdzekļu saņemšanu, mēs to uzreiz analizējam, un tad, kad mēs saņemam prasību, mēs uzreiz ar prasības iesniedzējiem arī sazināmies, lai mēs varētu saprast, vai šis priekšlikums patiešām ir loģisks un pamatots, un vai tas ir saskaņā ar attiecīgo regulējumu. Ja tā ir, tad, protams, ir jāveic ļoti daudz detalizēta darba. Un gan sākumā, gan beigās, tātad gan procedūras sākumā, gan procedūras beigās mums ir jāveic daudz tādu ļoti piņķerīgu tehnisku darbiņu, eh, lai varētu beidzot dot svētību fonda līdzekļu piešķiršanai. Protams, mums jāsaprot, ko darīt nākotnē, jo runājot par daudzgadu finanšu perspektīvu, daudzgadu finanšu plānu, mums ir jādiskutē par to, vai šāds globalizācijas fonds vai krīzes fonds ir jāsaglabā. Paldies! Um, Madam Jakunsarī, pie Madam Arkin. Madam Jakunsarī. Jārkin kundze, lūdzu. Pa. Paldies, priekšsēdājas kundze. Pēc krīzes cilvēki domā par, eh, eh, par, par to, kas eh, īsti bija nepareizi un kā mēs ar nākotnē rīkoties labāk. Un uh, aktuāls diskusija jautājums dalībvalstīs ir palāka ekonomika. Es gribētu jums jautāt. Uh, tad, tad, uh, cik svarīga darba kārtībā ir palāka ekonomika? Un cits specifisks jautājums, kas ir saistīts, vai jūs uzskatāt, ka. Mums vajadzētu. Mums būtu vajadzīgs iedibināt uh, uh tad eh, klientu uz, uzticības. Um, Harkins kundze, paldies par jūsu uh, prezentāciju šajā pēcpusdienā. Mani, manus komentārus vairāki uh, komitejas locekļi jau minēja saistībā ar ekonomisko krīzi. Es domāju, ka š, uh, ģenerāla direktoram ir ļoti liela loma saistībā ar tad, krīzes. Uh, sekām mēs runājām par, par nodarbinātību, un es eh, jums eh, šajā aspektā piekrītu. Es domāju, ka eh, attiecībā, ka, es domāju, ka vienkāršajam cilvēkam, raugoties uz Eiropas Savienību, ir tāda sajūta, ka vienīgā rezolūcija apņemšanās šajā krīzā ir ekonomiska, un sociālie jautājumi netiek risināti, un mūs interesē tikai finanšu institūcijas un to pārveidošana. Uh, Un mēs iespējams jums vajadzētu uh, tātad uzlabot nodarbinātību mazajos uzņēmumos. Un es domāju, ka šajā komitejā, tātad aplūkojot mūsu ziņojumus uh, un atzinumus, uh, mums, mums ir nepieciešams daudz lielāks atbalsts, piemēram, attiecībā uz pensijām. Mums ir bijusi mūsu zaļā grāmata, un mēs tagad rakstām balto uh, grāmatu par uh, ilgspējīgām pensijām, bet uh, es, esmu, es nāku no īrijas, Un es eh, ļoti labi zinu, pārzinu tātad, eh, šo te īrijas valdības tātad, ehm, ehm, memorāndu, izsaprašanās memorāndu par tātad, eh, pensiju fondu izveidošanu par 70 miljoniem, kurš tagad tiks izmantots, lai uzlabotu banku darbību. Tātad komisija saka vienu lietu, bet dara kaut ko citu. Un es zinu, ka apstākļi ir ekstrēmi un dažkārt ir jāpieņem ekstrēmi lēmumi. Un es tātad, to neapstrīdu, es tikai saku to, ka. Uh, liekas, ka mēs eh, risinām eh, ekonomiskos jautājumus, bet tā tad eh, mēs nepievēršamies tādiem jautājumiem, kā piemēram banku bonu. Es zinu, ka, es zinu, ka tā nav jūsu atbildība. Es vienkārši uh, runāju par to, kā uh, pilsoņi kopumā uztver Eiropas Savienības darbību šajā jomā. Un kā jau es minēju, un kā uzskata šī komiteja, šis komitejas uh, tātad viedoklis netiek atspoguļots, mums ir vajadzīgs vairāk, lielāks atbalsts. Un attiecībā uz specifiskiem jautājumiem, attiecībā par eh, kavēšanos, mums ir eh, tātad jā, jāatrot veids, kā mūsu darbība nav tātad eh, šāda lēna un piņķerīga, un darbība dalībvalstīm ir jārīkojas ātrāk. Un dažkārt tomēr finansiāli dalībvalstis to nevar izdarīt. Un tāpēc darbs netiek paveikts. Un ļoti bieži Ehm, tātad fondi netiek izmantoti. Un es domāju, ka mūsu atbildība arī, un arī parlamentam ir atbildība nodrošināt, lai uh, mehānisms būtu vienkāršāks nekā tas šobrīd ir. Paldies! Karim Adeli kundze, lūdzu. Paldies! Mēs esam runājuši par sociālo krīzi. bet eh, mums vajadzētu runāt par sociālās nevienlīdzības aspektu. Figurādā kundze par to runāja. Tātad, ko mēs eh, varam iesākt šajā sakarā? Un otrais jautājums ir par nodarbinātību. Mēs eh, zinām, ka, ka Eiropā ir mm, daudz nabadzīgu cilvēku, uh, Un tātad eh, daudz, daudziem cilvēkiem nav darba, 20% no jauniešiem ir eh, bez darba, un arī daudz sievietes ir bez darba, ņemot vērā šo situāciju. Eh, kā, kā mēs rīkosimies strateģiski attiecībā uz tātad jaunām nodarbinātības iespējām, uz jaunām darba vietām, uz tādām pieklājīgām darba vietām? Un tad vēl jūs runājāt par uh, balto grāmatu par pensijām. Es jums vēlējos tad, teikt, ka tad, mm, vairāk, aizvien vairāk pensiju ir, ir, ir mazas, un es gribētu zināt, ko komisija eh, vēlas iesākt eh, saistībā ar Eiropas platformu, lai cīnītos pret uh, nabadzību un sociālo atstumtību. Paldies! Es vēlētos jums uzdot dažus jautājumus, ņemot vērā Eiropas eh, semestri, jūs eh, norādījāt, ka EFSCO bija um, nozīmīga loma, um, definējot uh, ieteikumus valstīm. Un uh, man radās iespējas, ka uh, pirmā reakcija no sociālajiem partneriem un tad arotbiedrībām Es varbūt jūs varētu uh, izveidot tādu kā kopsaliku, kopsalikumu par šo jautājumu. Tas man tiešām satrauc. Un tad mums ir šis Eiropas semestris. Un tad mē, mēs iznojam Eiropa 2020 stratēģiju. Minēšu vienu piemēru saistībā ar struktūrālajām reformām. Eh, par kurām tiek daudz runāts. Tātad eh, tiek samazinātas algas, tiek samazinātas pensijas, eh, tiek pa pa paaugstināts pensionēšanās vecums. Un tātad notiek nu, atbrīvošanās no stabilām darba vietām. Ja 2020 stratēģijas mērķis ir mm, tātad, kļūt par atskaites punktu, mums ir citādi jāraugās uz izglītību. Un kāpēc uh, vienīgais izņēmums, kurš mums ļauj aplūkot jautājumu par mm, tē, eh, tēriņiem. Tad tas ir jautājums par pensiju sistēmas finansēšanu un par eh, un jautājums, un jautājumam par izglītību būtu jāpavērš tikpat liela uzmanība kā mm, pensijas schēmām. Un otrs jautājums. Jūs teicāt, ka ņemot vērā sociālā fonda mērķus, šit, tad ir, ir fundamentāli jautājumi. Un tad, tad ir jānoskaidro, vai mums ir vajadzīgi šādi fundamentāli mērķi vai nē. Līdzīgi jums tad es esmu bijusi reģionos, un viņi saka, ka tā kā mēs esam reģions, tad mums ir jādara tas, ko mēs vēlamies darīt. Piemēram, ir kāds reģions, kuram ir liels grūtības. Un ja viņam ir jāizteno 2020 stratēģija, viņi to nevar izdarīt. Ir svarīgi, lai šeit, Eiropā, m, tiktu ievērota konsekvence gan komisijā, gan parlamentā. Eiropas eh, sociālais fonds. Eh, tā nav. Tas ir veids, kā īstenot konkrētu politiku. Tā ir kohe, eh, ko, kohēzijas palīdzība struktūrālām reformām. Bet, ja nu, tiek atteikšanās no Eiropas vīzijas attiecībā uz mērķiem, tas ir ļoti riskanti. Un tad mēs atgriežamies Margaretas Tečers eh, valdīš, tad, tad, darbuš, darbības laikā. Un tad es nezinu, vai, tad, vai mēs varam uzdot šādu fundamentālu jautājumu, kā jūs iznesat 2020 stratēģiju? Ar svarīgiem sociālajiem mērķiem, ja mums nav instrumentu, kādi ir pieejami Eiropas līmenī? Tāds ir mans jautājums attiecībā uz uh, reģioniem. Tātad šeit ir divi jautājumi. Vai tas nozīmē, ka pastāv uh, šis te, eh, gl globālais līgums, kas tiecas uz visiem fondiem vienā li līgumā? Vai arī tas nozīmē jaunu mehānismu, tāpēc, ka visi cilvēki, ar kuriem esam runājuši, ir teikuši, ka uh, ir liels problēmas. E, tad e, ievērot e, šos te mehānismus, kā jūs novērtējat apmācības izmaksas? Un visbeidzot, attiecībā uz likumdošanas iniciatīvām, Tātad eh, attiecībā uz darbinieku nosūtīšanas direktīvu jūs teicāt, ka ir divi aspekti, kā tika pieminēti. Pirmais, tātad klasiskais eh, aspekts, eh, par kuru visu laiku runā Barozo kungs - likumdošanas īstenošana. Tātad viņš kaut ko ir minējis par tātad, vienotā tirgus aktu, vai, vai jūs vēl te, par to vēlaties izteikties? Paldies! Tātad Tātad es tātad eh, eh, esmu vienmēr godīgs un es eh, šobrīd nevaru atbildēt uz jautājumu par pelēko ekonomiku. Es eh, varu teikt, ka pēc eh, diviem mēnešiem, 14 eh, dienām, kopš diviem mēnešiem, kopš esmu šajā darbā, es līdz šim brīdim neesmu dzirdējis runājumu par šo jautājumu, bet paldies, ka jūs to pieminējāt. Es tad, tad centīšos pievērsties šim jautājumam. Tā ir man mm, godīgāka atbilde, kādu šobrīd var sniegt attiecībā uz pilsoņu uztveri par to, kas notiek Šī ir oficiāla eh, sesija, eh, tā tiek eh, raidīta internetā, mums ir jābūt uzmanīgiem, bet mums ir jāsaka, ka tātad ārpusē pastāv reālā pasaule. Un ār, ārpasaulē tirgum ir ļoti liela loma. Un daudzas lietas, kādas ir pagātnē notikušas, ir notikušas dēļ šī te, tirgus spiediena tirgus ir jāapmierina, ir veikti daudz pasākumu, un var redzēt, ka šobrīd uh, pastāv eh, tas kā līdzsvars. Eh, ir atjaunot uzticība, un mēs varam virzīties uz priekšu. Eh, daži rēķini ir jāsamaksā par šīs uzticības atjaunošanu. Un es domāju, ka uh, daudz no tā, kas ir nolēmts un kas tiks nolēmts tātad, citās valstīs saistībā ar taupības pasākumiem, tas izraisījis eh, zināmas bažas sociālajā jomā, un es eh, tad, tad, eh, kopš otrā pasaules kara daudz kas ir sasniegts, un tos, tas tuvākajā laikā tiks apdraudēts, un mums ir jābūt ļoti uzmanīgam attiecībā uz šiem jautājumiem. Es varu tikai at, tad, atkārtot to, ko jau teicu, tad pasaule mainās, un uh, Un izskatās, ka mēs nevarēsim atgriezties tur, kur, kur mēs bijām pirms krīzes. Laiks, eh, kurā mēs dzīvojam, tas mums liekas, liek kļūt eh, elastīgiem, in, inovatīviem. Tajā pašā laikā tas mums liek eh, saglabāt tad, tad, ilgspēj, ilgspējību, un neviens nedrīkst tikt izslēgts sabiedrībā, ne, ne jauns, ne vecs. Es domāju, ka mums ir citīgi jāstrādā eh, pie šī jautājuma. Līdz šim brīdim tad var teikt, ka dažiem partneriem bija eh, tātad priekšrocība debatēs, un viņi eh, nevēlējās mm, piedalīties, bet tagad tas ir mainījies, un es varu redzēt, ka viņi sāk saprast, cik svarīgi ir iesaistīties diskusijās no dažādajiem leņķiem. Un nav pamatā domāt, ka mums tā priekšā uh, viegls darbs un uh, viedokļus apvienot būs uh, vienkārši, bet uh, diskusijas notiek un mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs šāds diskusijas. Mūsu uh, politiskajā darbībā un arī Eiropas sociālajā fondā, uh, tad politikas īstenošanā mēs lūdzam uh, uzmanību tiem, kuri uh, ir tātad sabiedrības, tātad, um, kur ir atstumti no sabiedrības, um, lai viņiem tik pievērsta lielāka uzmanība. Tas, ir, tas attiecas uz jauniešiem, uz veciem cilvēkiem. Un jāmainās ir arī darba vidēji. Mums ir jāatbalsta šādas lietas, arī izmantojot Eiropas sociālo fondu. Un mums ir vajadzīga dalībvalstu sadarbība Mēs nevarēsim e, izveidot e, darba vietas e, tad paši mēs varam tikai dot uh, ierosinājumus, dot uh, statistikas datus, uh, pieredzi, ved, vedot eksperimentus, sociālos, sociālo inovāciju, bet dalībvalstīm pašām ir jāizdara secinājumi un jāizveido savas politikas, kādas realizēt. E, iespējams, neesmu izteicies e, skaidri, ja jums radās iespējas, ka sociālie partneri jau ir iesaistīti Eiropas semestrī. Kad es e, runāju par sociālajiem partneriem, tas bija saistībā ar darba laika direktīvu, kur mums bija, zinām, signāli. Mums nav vēlmes, mēs, mēs, mēs, mēs neredzam, ka viņi nebūtu ieinteresēti Eiropas semestrī, bet viņi nav formāli iesaistīti vēl šajā procesā. Mēs iesaistījām sociālās aizsardzības komiteju un MKO un vēlāk arī EPSCO. Un ir dažas eh, sanāksmes ar eh, sociālajiem partneriem, kur mēs eh, kopumā runājam par nākotni, bet ne tieši par šo te Eiropas semestri. Viss ir saistīts ar šo dialogu, ar makroekonomisko dialogu, un tas ir saistīts arī ar da, eh, daudzgad finanšu uh, schēmas nākotni, bet uh, tad nav bijusi konkrēta sanāksme tieši par šiem jautājumiem. Un es saprotu, ka, tad, tad nevēlas atkārtoties, bet es saprotu, ka pastāv bažas sociālajās jomās. Jūs uh, sakāt, ka vajadzētu aplūkot arī to, kādas ir investīcijas izglītībā. Uh, Daudzās dalībvalstīs pastāv uh, politika, kas liecina, ka viņi vēlas investēt vairāk uh, izglītībā, un mums ir uh, tad, darba kārtība jaunām prasmēm, uh, kurās mēs varam vēlamies investēt, tātad uh, profesionālā uh, izglītība, apmācība, uh, lai tā kļūtu elastīga, uh, pieejama visiem, uh, arī tiem, kuriem nav bijusi nekāda profesionāla apmācība, un arī vēlreizēja apmācība, lai notiktu. Arī globalizācijas fonds eh, te, eh, tur, eh, do, tur sniedz savu ārtavu. Un mūs interesē arī veicināt akadēmisko izglītību. Tas ir viens no galvenajiem mērķiem Eiropas 2020 stratēģijām. Bet, kā jau es teicu, mūsu budžets ir ierobežots, un mēs varam piedalīties tikai pašu dalībvalstu pūliņos pašām dalībvalstīm ir jānosaka mērķi izglītībā. Jūs ļoti pārsteidza tas, ka tad, tad, tad attiecībā par eh, šiem mērķiem Paraugoties, kāda ir realitāte eh, šajā periodā, periodā, nav konkrēti noteiktu mērķu arī sociālajiem fondam nav noteiktu mērķu. Un faktiski mēs eh, ap, runa, eh, vedam sarunas ar valstīm un reģioniem, un mēs gūstam rezultātu. Un mēs varam šobrīd teikt, ka attiecībā uz šo, eh, šo periodu 2007. 2013. gads, tad, tad tad tur ir liela nozīme sociālajai jomai, bet tas bija rezultāts uh, sarunām ar valstīm un reģioniem. Un tagad mēs esam noformulējuši stratēģiju Eiropa 2020, un atkal ir, ir kļūst aktuāls jautājums par mērķiem, vai mums vajadzētu sasaistīt uh, šo te, uh, šos te līdzekļus ciešāk ar šiem mērķiem. Ta, tas ir tas nozīmē, ka ir jārunā arī ar dalībvalstīm un reģioniem. Un jūs jau arī minējāt, kāda jums pašai bija pieredze eh, zemā kontekstā ar reģioniem. Viņi saka, eh, dodiet mums naudu, mēs paši zinām, ko ar to iesākt, bet eh, drīzāk, tās drīzāk ir politiskas debatas. Komisāra pozīcija ir skaidra, viņš gribētu, lai būtu mērķi sociālajā jomā, kā tas ir definēts 2020 stratēģijā. Uh, Bet uh, katrā ziņā komisija uh, eh, tad iepazīstinās ar savām idejām uh, jūnijā, un tad sekos diskusijas, kurās uh, arī jūs aktīvi iesaistīsieties šajā komitejā. Attiecībā uz darbinieku nosūtīšanas direktīvu jūs jautājāt, kas uh, tieši notiks ar vien, kopīgā vienotā tirgus uh, aktu. Es izvēlējos savus vārdus uzmanīgi. Kaut kas eh, notiks saistībā ar šo aktu. Un tad, tad tur var notikt virzība no, no paskaidrošanas uz regulēšanu, bet tas ir jālem politiskajā līmenī. Kaut arī Tātad eh, ģenerāla direktora eh, funkcijas ļoti interesants, tam ir, eh, tas ir ierobežots, un es nevaru šobrīd par šo jautājumu izteikties. Lielas paldies, un es ceru, ka man ar jūsu komiteju būs ļoti laba sadarbība. Paldies. Ģenerāla direktora kungs attiecībā par sociālo fondu, tātad šis jautājums nāca diezgan vēlu, bet uh, Tātad sociālā fonda pārstāvi, es tad, tad, centīšos būt īsa, es atvainojos par to, ka e, ierados vēlāk, e, man bija jāpiedalās e, sarunās. E, es vēlos uzsvērt to, kas tika teikts. Tas, ko teica e, komitejas vadītāji attiecībā par Eiropas politiku, Eiropas sociālajiem fondam, sociālajiem šajam fondam nevajadzētu kļūst par eh, reģionālo politiku kopumu. Tas ir ļoti svarīgi, un mums ir jābūt šajā ziņā ļoti uzmanīgiem. Kaut arī mēs zinām, ka mums ir vajadzīgas eh, tādas kā adaptācijas vietējā līmenī. Un jūs teicāt arī to, ka 20% no kohēzijas eh, fonda tika, tika piešķirta sociālajām jomām tomēr e, Eiropas e, tad, budžets ir ierobežots un tad vajadzības ir milzīgas. Un ko komisija ir tad, paredzējusi attiecībā uz ietekmes e, pasākumiem? Nepietiek tad piešķirt, pie, piešķirt naudu reģioniem un sociālajai jomai, ir nepieciešams, lai šie te fondi Eh, tātad nāktu par labu cilvēkiem, kam tie ir vajadzīgi, un uh, tiem vajadzētu tātad palīdzēt. Ja mēs. Mums ir jāno, jānodrošina, ka vietējā uh, līmenī tātad naudas piešķiršana ir bijusi efektīva. Un attiecībā uz ietekmes pasākumiem par pārbaudi un kontroli par to, kāda veida fonds ir ticis izmantots un tad e, kādas sekas tam ir bijusi, un tas ir politisks mērķis. Paldies! Attiecībā uz jautājumu par skaidriem sociālajiem mērķiem. Es domāju, ka mēs e, pirmo reizi varam sasaistīt sociālā fonda izdevumus, ja tas ir politiski, tiek lēms politiski, ar konkrētiem pasākumiem, kādi ir noteikti Eiropas 2020 stratēģijām. Tā mēs e, varam izveidot e, darbi, e, pasākumu sarakstu dalībvalstīm un reģioniem, no kura viņi varētu izvēlēties, kas viņiem ir svarīgi. Uh, Un mēs zinātu, ka eh, tā, ja, ja kas, ko viņi um, izvēlās, tas ir šajā sarakstā, un, un ta, mm, tas noved pie konkrētām aktivitātēm ne, attiecīgajā m, mm, teritorijā. Attiecībā uz izmantotās naudas ietekmi, uh, tad, tad pastāv ļoti daudz dažādu veidu novērtējumu, bet problēma ir tāda, ka nav Eh, šo novērtējumu vispār, vispārinājuma, un ir ļoti grūti vispārināt, tāpēc, ka eh, reģionos eh, tad, tad, situācijas var ļoti atšķirties. Mēs vēlamies, lai būtu labāka analīze tam, kas ir ticis paveikts ar naudu pagātnē. Uh, ne, tad man nebūtu problēmas nosūtīt simtiem uh, lapušu ar uh, tātad, uh, novērtējumiem, bet uh, jums tas nav vajadzīgs. Jums ir vajadzīgs uh, tad, tad, uh, tad ieteikums novērtējums, kas būtu vispārīgs. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd cenšamies izveidot. Nebūs viegli to izveidot, tāpēc, ka ziņojumi ienāk dažādos veidos, un mums ir jā, jānodrošina, ka tas, uh, Eh, ko mēs publicējam, tas ir arī mm, tīri zinātniski mm, atbildīgi te teksti. Nevaru eh, apsolīt, eh, kādi tieši tie būs, šie, mm, šie teksti būs pieejami, bet tur būs ieteiks novērtējums par līdzinējo darbību, bet tas būs vispārīgs dokuments, bet tas ir gan arī pabeigts, bet tas netiks publicēts pirms jūnijam. Un es eh, tikko sapratu, ka ne, neesmu atbildējis uz vienu priekšsēdētājs jautājumu tad par šiem te mm, integrālajiem līgumiem. Eh, nākotnē mēs gribētu redzēt sarunas ar dalību valstīm vai reģioniem, eh, kur ir, tad, iesaist, kur ir iesaistīti fondi. Un tad būtu uh, Un tad būtu integrāls eh, teritoriāli, integrāli teritoriāli pieeja šai te konkrētajai valstī, un eh, tajā mēs arī noteiktu, kādas aktivitātes eh, tiks finansētas. Tas ir svarīgi tāpēc, ka tagad, ja mēs E, nolemjām subsidēt profesionālo darbību, dažkārt tam ir nepieciešama skola, bet sociālais e, fonds nefinansē infrastruktūru, un tāpēc ir jāvērš pie cita fonda, lai e, lūgtu naudu skolai un izglītībai, un tas ir diezgan sarežģīti. Un kopumā Tātad, nu, sā, tātad ir jābūt redzamai šeit Eiropa 2020 stratēģijai, tad ir nacionālās uh, programmas, kuras mēs uh, apspriežam ar valstīm šajā Eiropas semestrī, un tad Eh, mums būs eh, diskusijas ar valstīm attiecībā uz īstenošanu, kur mēs eh, noteiksim dažādas aktivitātes. Un uz katru aktivitāti vajadzētu būt vienam īstenotājam. Tāda būtu lietu kārtība, un tādu mēs centīsimies īstenot. Paldies! Paldies, ģenerāldirektora kungs! Mums vēl būs eh, daudz eh, gadījumu, kad varēsim eh, par, runāt par šiem jautājumiem. Es, dom, es domāju, ka komitejas tātad, locekļiem bija ļoti svarīgi, ļoti svarīgi šī pirmā oficiālā tikšanās. Un mēs jums vēlam veiksmi jūsu darbā. Tātad, tas mums, protams, ir ļoti svarīgi. Um, nous en venons au point 5 de notre ordre du jour. Tagad ķeramies pie darba kārtības piektā punkta. Dodu vārdu uh, referentam Keslerkungam, lai viņš mūs iepazīstinātu ar savu ziņojumu par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām. 2012. Eh, Tas būs 2012. gads. Eh, tad, tad mēs apspriedīsim kompromisu grozījumus. Tad, tad kopumā tik iesniegti daudz vairāk eh, grozījumu. Mums ir tāda kā budžeta, grū, mums ir budžeta grūtības šajā sakrā. Referents, jums ir dots vārds. Uzsicindiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūs jau minējāt to, kurš tad uh, ir šie zemūdens akmeņi, jā. Galvenais zemūdens akmens ir budžets. Ir uh, runāts par 2012. gadu, kas būs veltīts aktīvām vecumdienām, bet tam nav paredzēts finansējums. Tam nepietiek finansējumu. Un es domāju, eh, tas ir tāds bezprecedenta gadījums, tas gadās pirmo reizi, un Eiropas parlamentam ir jābūt pietiekam spēcīgam un pārliecinošam. Tādēļ kopīgi ar ēnu referentiem no visām politiskajām grupām es vēlētos tagad pateikties visiem ēnu referentiem. Mēs eh, sadarbojāmies vienkārši izcili un pateicoties tam mēs arī varējām samazināt uh, grozījumu skaitu, sagatavot kompromisu grozījumus. Liels paldies par sadarbību. Es domāju, ka šis kompromiss ir loģisks, eh, ņemot vērā tā pašreizējo versiju. Varbūt eh, šeit salikšu tādus galvenos akcentus, kas īpaši būtiski ir tieši man kā referentam. Pirmā joma. Jo Komisijas priekšlikumā tika minēts galvenais mērķis, proti aktīvas vecumdienas, aplūkojot tās caur darba tirgus prizmu. Mēs šo redzējumu, šo redzes leņķi esam paplašinājuši, esam par to diskutējuši un esam arī piedāvājuši vairākus grozījumus, bet mēs nevaram runāt tikai par darba tirgus politiku, mums jārunā par plašāku tvērumu, jābūt solidaritātei starp paudzēm, tādai starp paudžu pieejai, un ir jāizveido tāda aktīva vecumdienu kultūra. Un mēs šeit nerunājam tikai un vienīgi par nodarbinātības politiku, jārunā arī par veselības aprūpi, mūža izglītību, sociālo iesaistīšanu un solidaritāti starp paudzēm, kā jau minēju lai eh, šo aktīvo vecumdienu principu izveidot par tādu ilgspējīgu kultūru, mēs vēlējāmies to iekļaut arī ziņojuma nosaukumā, un mēs esam raduši arī tādu kopīgu pozīciju visā komitejā. Vēlējos pateikties arī ēnu referentiem, kam, zinām, panākumi ir šajā darbā. Mēs runājam par eh, aktīvām vecumdienām, runājot par vitalitāti, aktivitāti un solidaritāti starp paudzēm. Un tagad mēs piedāvājam šādu nosaukumu Eiropas aktīvo vecumdienu gads, paudžu eh, solidaritāte un apakšvirsraksts eh, cieņa pret visiem. Vitalitāte, cieņa, jā, tas ir ļoti cieši saistīts ar mūsu dzīves kvalita, kvalitāti, paauģu solidaritāte. Šeit mēs runājam pilnīgi par visām paaudzēm, un mēs runājam nevien par vecāko paaudzi, bet arī par jaunāko paaudzi, jo, protams, viņi arī, zināmā mērā, atrodas aktīvu vecumdienu procesā. Otram kārtam par budžetu. Es domāju, Mēs visi apzināmies, ka ir nepieciešami finanšu resursi, lai vispār šādu projektu varētu īstenot, lai varētu uh, pasludināt šo gadu par Eiropas aktīvo vecumdienu gadu. Kopīgā pozīcija, ko esam izveidojuši pateicoties kompromisam, protams, atkal vēlējos pateikties visām politiskajām grupām, jo šis bija tāds visstrīdīgākais jautājums. Gal galā nebija viegli vienoties, cik naudas vajadzētu piešķirt uh, šim projektam. Mēs runājām par 6 miljoniem eiro pagaidējā budžeta plānā un Vēlējos arī jums pateikties par pretimnākšanu, priekšsēdētājs kundze. Mēs saņēmām vēstuli no Alana Lamasura kunga no budžeta komitejas. Uh, Eh, Tā tad ir divi miljoni, kas paredzēti šim gadam, lai varētu veikt informācijas kampaņas jau šajā gadā, un nākamajam gadam ir paredzēti četri miljoni, lai varētu parūpēties par to, lai šīs aktīvām vecumdienām veltītais gads būtu pietiekami aktīvs, lai mēs varētu īstenot dažādus uh, projektus, programmas. Protams, vienmēr visi nebūs laimīgi, bet mēs sasniedzām ļoti daudz. Tātad seši miljoni ir paredzēti šim aktīvo vecumdienu gadam. Es vēlējos to uzsvērt, eh, un tas arī bija viens no tādiem strīdus āboliem, runājot, par padu, runājot ar padomu un komisiju. Mēs nerunājam par lielākām summām, tātad 6 miljonu un punkts, 2 miljonu šogad, 4 miljonu nākamgad. Tas bija tāds apkopojums no manas puses. Kāda ir mūsu kompromisa pozīcija? To es jums nu pat izklāstīju, un es ceru, ka mēs visi varēsim vienoties un rītdien pietiekami vienkārši un tā ātri varēsim nobalsot. Un viens ir skaidrs, mēs vēlamies, lai aktīvu vecumdienu gadā varētu īstenot šo paauģu solidaritāti. Mēs vēlamies būt labi sagatavot projektu īstenošanai 2012. gada sākumā. Un, protams, vēlamies to arī tā cienīgi pabeigt. Es nezinu, vai mēs varēsim vienoties jau pirmajā lasījumā. To mēs redzēsim arī pēc balsojuma rītdien padu, eh, jau komiteja komitejā. Protams, mums ir jāsaprot, ko domā padoma un komisija, jo, protams, iespējams eh, būs vajadzīgs vēl sarunas, lai varētu vienoties ar viņiem un pārliecināt eh, abas pārējās institūcijas par mūsu viedokļu pareizību. Un, protams, eh, rītdien balsosim vēlreiz liels par, paldies par labo sadarbību un arī tagad gaidīšu nepacietību kolēģi jautājumus. Paldies! Uh, Madame Rovana. Un tagad Nē, tagad uh, vārds uh, Plomas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Un tā es varētu uh, pārstāvēt ēnu uh, referentu, kas, diemžēl, šodien nevar būt klāt. Uh, Kolīna Krecela vēlētos apsveikt Kaslera kungu par viņa paveikto darbu, īpaši saistībā ar to, ka viņš uh, tik ļoti bija iedziļinājies un veltījis pūlis attiecībā uz atsevišķu uh, budžeta pozīciju. Un šie seši miljoni, par kuru jūs runājāt, ir tas, ap ko viss uh, saistās. Ecovas kundze arī priecājas, ka mēs esam varējuši būtiskos jautājumos ziņojumā nonākt pie kompromisa. Viņa arī uzskata, uh, ka mums vajadzētu izmantot gados vecāko darbu ņēmēju pieredzi vēl vairāk, jo šī pieredze pagaidām netiek pilnā mērā likta lietā, jo ir arī sava veida diskriminējoša rakstura aizspriedumi, ar kuriem vajadzētu tikt galā. Mums ir nepieciešama konkrēti pasākumi, lai varētu būt līdzsvars un būtu nodrošināta arī uh, līdzsvars uh, starp uh, paudzēm un tiktu labi izmantot sociālās uh, Eh, iespējas. Ēna referenta arī uzsaka, ka Klesnera kungs kā referents eh, pastāvot uz to, ka ne, eh, jāizmanto Eiropas vīzijas trīs pilāri attiecībā uz aktīvām vecumdienām kopā ar vitalitāti un cieņu un solidaritāti ir tiešām tas, kam būtu šā, jābūt galvenajam šajā ziņojumā. Kreco kundze arī uzskata, ka mums nevajag ignorēt to, ka mūsu sabiedrībā ir gados vecāki cilvēki pietiekoši daudz un jādomā arī par uh, pensiju fondiem. Ir dalība valsts, uzskaitā Rumānija, kur gados vecākiem cilvēkiem jāstieps ar jāstops ar to, ka tiek samazināts pensijas, nav iespējams eh, saņemt medicīniskos pasākumus, tāpēc, ka ir pieaugušas dzīves izmaksas. Ekonomiskā krīze ir pasliktinājusi situāciju Eh, vairākās eh, iedzīvotāju kategorijās, kas ir pakļauts šādiem riskiem, piemēram, sievietes, kuras pakļauts dažādiem riska eh, un diskriminācijas faktoriem. Un ēnu referenti arī uzskata, ka šie sociālie faktori jāņem vērā ne tikai attiecībā uz gados vecākiem cilvēkiem, bet arī tā ir sava veida barometra uh, pielietošana, kā mēs varam izvērtēt cieņu un uh, cieņpilnu izturēšanos pret tik vienu, lai visi justos labi sabiedrībā. Paldies! Un tagad uh, Tomasam Mannam vārds. Paldies, priekšsādētājs kundze! Vēlējos sirsnīgi pateikties Kasler kungam par sagatavoto ziņojumu. Jā, ir iesniegti 159 grozījumi un īstenībā tie ir visai līdzīgi visi atbalsta šī gada nosaukšanu par eh, gadu aktīvām vecumdienām, un viena no prasībām, eh, ko atbalstīja arī komisija, bija tāda, ka 2012. gads tiek nosaukts par aktīvo vecumdienu gadu. Bet esmu pateicīgs Martinam un arī citiem, kas teica, ka šo tvērumu ir jāpaplašina, aptvērums ir jāpaplašina runājot arī par solidaritāti starp paudzēm un uh, Es esmu runājis par šo ziņojumu eh, gan savā vēlēšana apgabalā, gan arī citur, un mums ir par to jādomā. Un, piemēram, nevar jau būt tikai tā, ka, piemēram, eh, vecu ļaužu organizācijas runā tikai par jautājumiem, kas saistīti ar vecāku gadagājumu cilvēkiem, un jauniešu organizācijas darbojas tikai ar jauniešiem. Nē, ir jābūt tiešām šai paudžu solidaritātei, šai interakcijai. Uh, un tai ir jābūt patiesai, un, protams, ir jāparūpējas arī par attiecīgo finansiālo segumu. Mums ir jāsaprot, ka mēs to visu varam darīt kopīgi. Es domāju, mūsu izveidotā pieeja ir absolūti pareiza, un ja šis gads tiks atzīts par aktīvu vecumdienu gadu, tas ir ļoti labi. Un nevar būt tā, ka ir ļoti skaista ideja, un uh, tā vienkārši te kaut kur Eiropas parlamentā tiek apspriest, vajadzētu parūpēties, lai tas uh, viss būtu redzams un tverams lai cilvēki to redzētu, lai sabiedrība varētu izmantot šīs privilēģijas. Paldies Dievam, mēs esam komisijas darba kontrolieri, padomes darba kontrolieri, un tādā veidā mēs arī saprotam, par ko tiek spriests, kas tiek pārunāts, un mums vajadzētu saprast, kur ir šie būtiskākie temati, par kuriem ir jārunā un jārunā pēc iespējas plašākai auditorijai. Uh, ir viens jautājums, kas man varbūt uh, sagādā tādas galvas sāpes. Protams, tas ir naudas jautājums. 77. grozījumā es jau norādīju, kādi līdzekļi bija pieejami 2010. gadā. Tas bija gads, kas bija veltīts cīņai pret nabadzību un sociālo izstumtību. Tur bija 17 miljoni, uh, eh, 9 miljoni bija paredzēti pasākumiem dalību valstīs un 8 miljoni miljoni pasākumiem Eiropas Savienībā. Dalība valstis vēlējās panākt, lai tiktu uh, piešķirts vēl lielāks finansējums. Es pieprasīju 20 miljonus. Varbūt uh, jāņem vērā arī pašreizējā situācija, un uh, beigās mēs tomēr vienojāmies par sešiem miljoniem. Esmu saņēmis arī vēstuli no Alana Lamasūra uh, 9. februārī, Tur ir rakstīts par šiem 4 miljoniem, tātad 2 miljoni šogad un 4 miljoni nākamgad. Tie ir 6 miljoni kopumā. Man ir lūgums, ja jau mēs esam varējuši vienoties par kompromisu, varbūt, ka mēs varam teikt vismaz 6 miljonus eiro. Pērvānša mēs varam teikt, jā kopīgi ar draugiem budžeta komitejā mēs varētu pieprasīt arī kaut kādas rezerves. Jā, nauda nav pilnīgi viss, un ja kaut kas ir ļoti saistošs, tad varbūt nav nepieciešams šādas augstas summas, lai uh, kaut kā veidot kaut kādas informācijas kampaņas. Bet, ja mums nav pietiekami daudz līdzekļu, tad viss, uh, visi šie labie nodomi varbūt krīt tādā neauglīgā augsnē un beigās iznīkst. Mums vajadzētu vienkārši varbūt pateikt, ka šie seši miljoni ir tāda zemākā summa, zemākā latiņa. Nu jā, es ar bēdām raugos, ka 20 miljoni miljoni. Par šo summu neizdevās vienoties, bet katrā ziņā uzskatu, ka uh, Mārtiņš ir labi pastrādājis. Referent kungs, es jums došu vārdu vēlreiz diskusiju beigās, bet tagad Hīršas kundze lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies. Our... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu Kračina kunga uh, vārdā. Mēs uzskatām, ka šis darbs ir ļoti būtisks 27 kompromisu grozījumi, un tie visi būtu jāatbalstam. Un kā jau sākotnēji tika norādīts, mēs paplašinām to izpratni, kas tieši ir saistīts ar aktīvām vecumdienām, iesaistot arī sociālās darbības, brīvprātīgas dažādas pie, iesaistas, kultūru un sportu. Uh, kā arī akcentējam ģimenes romu un, un novērtējam to, kad ir cilvēki, kur vēlas būt e, ekonomiski aktīvi, cik vien ilgi iespējams. Un e, tam visam jānotiek arī tajā laikā, kad ir samazinātas ekonomiskās aktivitātes, ir arī jāuzlabo katra individu veselība. Un mēs ņēmuši vērā arī kultūras komitejas viedokli, bet runājot par cilvēku novecošanās eh, tendencēm, te mums arī ir jāskatās, eh, kādas ir šīs tendences, un tās jāņem vērā. Komiteja eh, pieņem, ieņem stingru nostāju attiecībā uz budžetu un to, ka Kastlerkungs vēlas visu līdzsvaroti budžetā sakārtot. Agrāk mums ir bijis šīm vajadzībām lielāks budžets - 6 miljoni eiro ir atbilstoša summa, eh, kāda nu, ir iespējama šajā budžetā. Mēs arī vēlamies atbalstīt to kompromisu, kas ir eh, saistīts ar eh, to, lai viss tiktu virzīts uz priekšu pietiekoši ātri, lai pasākuma attiecībās 2012. gada aktīvas nocošanos varētu uzsākti pēc iespējas ātrāk. Paldies! Un tagad uh, Lamberta eh, kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es arī vēlos uh, izteikt uh, atzinību visiem tiem, kur ļoti veiksmīgi piedalījās šī dokumenta sagatavošanā, jo sadarbība bija ļoti laba. Bet te nu jāsaka, ka mums jādomā par to, ka cilvēkiem ir nepieciešams laiks, lai labi sagatavotos. Tās ir mūžīgās žēlabas šajā komitejā, eh, ka Eiropas dažādu gadu programmas vienmēr cieš no laika trūkuma, līdz ar to cieš arī kvalitāte. Bet runājot par naudu arī ir eh, nepieciešama ļoti stingra šīs komitejas nostāja, un 70 piektais grozījums, tātad uh, līdz ar to vajadzētu tikt atsaukts, ko mēs esam iesnieguši. Un šeit mums vajadzētu uh, visas komitejas vienotu pieeju. Un par to arī runāja Tomas Mana kungs uh, nu pat tās, ka šie Eiropas gadi ir jārisina arī skatoties, kāds ir budžets. Te mums arī ir dažādas citas iespējas, kā mēs varētu finansēt mazāk mēroga apjomus un nodrošināt to, lai strādā e, visi Eiropas e, tīkli arī tad, kad ir ierobežotas budžeta iespējas. Tāpat arī mēs vēlamies nodrošināt panākt eh, to, un esmu iekļāvuši šajā Eiropas gadā, lai būtu iesaistīto liela dažādība un lai būtu pēc iespējas lielāka dažādu grupu iekļaušana ne tikai attiecībā uz paudzēm, bet arī pa dažādiem citiem sabiedrības sektoriem veicot izvērtējumu. Un tas viss ir ņemts vērā arī iesniegtajos grozījumos un kompromiss ar izcinājumos. Mēs vēlētos visu kompromisu varam visus piedāvātos variantus atbalstīt. Un tā mēs uzskatām, ka šie priekšlikumi ir ļoti vērtīgi. Arī tie priekšlikumi, kurus piedāvāja reģionālo lietu komiteju. Un uh, mēs varētu atbalstīt arī šajā sakarā daudzas idejas, un tas ir viens arī no iesaistīšanas mehānismiem. Tāpat arī es svēros stingri norādīt, ka atbalstu uh, tos kompromisa grozījumus, kas ir saistīti ar sinerģiju uh, starp dažādiem Eiropas gadiem. Un varbūt es nevarētu izteikties ļoti kompliment, eh, ar lieliem komplimentiem par to, kas notiek manā dalībvalstī, bet mums ir tomēr eh, jāskatās, kā mēs pārējām no gada, kurā tika risināt apdzīves jautājumu, uz gadu, kurā tika akcentēta brīvprātīgā iesaist, tālāk uz gadu, kurā tiek eh, strādāts pie aktīvas aktīvām vecumdienām. Un mums jāņem vērā visas iegūtās pieredzes. Paldies! No komisijas ir pārstāvs, vai jūs vēlētos runāt? Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Pārstāvot kultūras komiteju, es arī vēlētos šeit izteikties par Kastlera kunga uh, Uh, ziņojumu un uh, aktīvas, aktīvu vecumdienu gadu. Un te nu es tagad gribu teikt, ka tālāk runāšu somu valodā, lūdzu paņemiet austiņas. Pirmām kārtām es vēlētos apsveikt Kastleru kungu par labi sagatavotu ziņojumu. Un viņš ir pievērsis uzmanību arī tam, kas uh, bija sakāms kultūras komitejai šo jautājumu sakarā. Un mēs esam par to iepriecināti, konkrēti par to, ka visi e, svarīgākie kultūras e, kontekstā saistītie jautājumi ir iekļauti. Tas attiec arī uz sportu un fizisko, iz, e, fizisko kultūru, jo cilvēkiem ir svarīga gan fiziskā labsajūta, gan arī garīgā un dvēseliskā labsajūta, un tas ir saistīts arī ar mūsu izglītību. Mēs uzskatām, ka cilvēki var daudz un dažādas lietas dažādās, eh, dažādos vecuma posmos eh, apgūt. Un vērtējot to, ko ir izdarījis referents, jāsaka, ka viņš ir daudz ko arī pats mācījies, nu zinājis, un ļoti labi saprats un parādījis, ka uh, viss, kas saistīts ar cilvēka vecumdienām, ir ļoti svarīgi. Tas ir svarīgi. Uh, tā ir svarīga tēma šeit esam tie, kas pieņem lēmumus Eiropā, un mums ir jāveido attieksme atbilstošu attiecībā uz to, ka ir aktīva novecošanās un ir tāda izteikti aktīvas eh, dzīves posms starp 25 un 35 gadiem, eh, un ir laiks, kad cilvēki veltu savu laiku bērniem. Un kaut arī nodarbinātības komiteja neinodarbojas ar iekšzemes koproduktu pieaugumu veicināšanu, tad tomēr ir daudz vēl citas svarīgas lietas dzīvē, nemaz nerunājot par to, ka par dzīvību ir ļoti liela dāvana. Un tie cilvēki, kas ir aktīvi pavadījuši savu uh, dzīvi, uh, E, ir uzkrājuši uh, pieredzi, un tāpēc ļoti svarīgi ir ņemt vērā viņu pieredzi un cienīt viņu paveikto darbu. Ir cilvēki, kuri e, var uh, veikt dažādus uzdevumus atkarībā no savas fiziskās un mentālās kapacitātes, arī šīs dažādības jāņem vērā. Mēs zinām, e, kādas ir cilvēku pamatvaidzības, un šajā hierarhijā ļoti svarīga nozīme ir tas, ka cilvēks apzinās, ka viņš tiek cienīts, respektēts un mīlēts. Varētu par to runāt arī sīkāk. Es varētu uh, daudz arī tekstuālajā ziņā šai sakarā piedāvāt pārdomām. Eh, Kastler kungs, jāsaka, cenšas tekstu kvalitāti uzlabot, par to es esmu ļoti iepriecināts. Esmu ļoti iepriecināts uh, par uh, eh, kompromisu risinājumiem un esmu arī gandarīts, ka mums ir uh, šī tā tēma gada akcentēta, bet mums ir jādomā par cilvēku attieksmi, lai cilvēki cienītu vairāk gan novecošanos, kā uh, dzīves sastāvdaļu, gan cilvēkus, kur ir šajā procesā. Paldies, priekšsēdētājs, un vēlreiz paldies referentam. Referent, vai vēlaties kaut ko teikt šajā sakrā? Lūdzu. Nu, Paldies, man tikai ir divas piezīmes. Paldies par jūsu laipniem vārdiem. Uh, Un es labprāt pieņemu jūsu komplimentus, un, protams, man bija arī ļoti liels prieks ar jums kopīgi kaldināt šos kompromisus. Vēlreiz liels paldos, paldies par to. Tomas Mans un uh, Lamberts kundze teica, ka viņi atsauks vairākus grozījumus par finansējumu un ir gatavi iziet uz kompromisiem. Un, uh, ka mēs runājam uh, par šiem sešiem miljoniem, pirms sešiem miljoniem pieliekot vārdu at least, tātad vismaz sešas miljonus. Jā, es tam varu piekrist un tātad vienoties ar sekretariātu. Kas tagad uh, tad iesniedz to mutisko grozījumu, es vēlējos pavaicāt? priekšsādātāji, kā tas notiek. Nu, mēs pēc tam to varam noskaidrot pēc sanāksmes. Un liels paldies arī kultūras komitejai par otro piezīmi. Takuls kungs, jūsu ierosinājumi bija ļoti labi, un es domāju, ka mēs tagad esam labāk sapratuši, kas ir nepieciešams. Un, protams, mēs ļoti aktīvi ar jums sadarbosimies un varēsim par to rīt arī nobalsot tā ātri un nesāpīgi. Un es ceru, ceru, ka kopīgi ar padomi un komisiju mēs uh, varēsim vienoties visai ātri, tad, kad beidzot būsim vienojušies arī par budžetu. Liels paldies! Merci, les conséquences de, de... Paldies! Lambertas kundzes pozīcija tiks iekļauta balsošanas sarakstā, vēl tas tiks izdarīts šovakar, un rītdien to varēsiet jau redzēt. Un tātad mēs balsosim rītdien. Un Kasler kungs, jūs varēsiet redzēt, eh, arī kā citas institūcijas būs reaģējušas līdz māja plenārs sesijai. Lai mēs varētu vienoties par šo te eh, dokumentu un viss būtu saistīts, eh, viss būtu izlietīts pirmajam lasīmam. Un tālāk pārējiem pie sestā punkta Eiropas uh, līmeņa sadarbība profesionālajā un izglītības apmācībā, lai atbalstītu Eiropas 2020 stratēģiju. Mums ir daudz grozījumu un referente ir Naģa Hiršas kundze. Hiršas kundze, jums lūdzu e, vārds. Jā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlējos pateikt sirsnīgu paldies citu politisko grupu Uh, ēnu referentiem. Mēs arī ļoti labi varējām apkopot 116 grozījumus, izveidojot dažus kompromisu grozījumus, ar kuriem tagad varat iepazīties. Arī citu komiteju uh, viedokļi un pozīcijas bija ļoti interesanti, un mēs varējām šo tematu tā būtiski papildināt. Daži grozījumi pašā sākumā nešķita savietojami ar mūsu pozīciju, bet pēc diskusijām un tāda skaidrojošā darba mēs īstenībā varējām lielāko daļu, komprom, lielāko daļu grozījumu apkopot dažos labos kompromisu grozījumos. Visiem referentiem galvenais eh, jautājums bija paaugstināt eh, profesionālās izglītības kvalitāti un pievilcību. Mēs uh, runājam par vairākiem aspektiem, piemēram, ka varētu uh, uh, kādā brīdī pāriet no profesionālās izglītības iestādes uz universitātu, uz akadēmiskās izglītības iestādi, un tas ir ļoti būtiski. Un vēl kāds aspekts, kas parādījās ļoti daudzos grozījumos bija uh, veltīts tālākai izglītībai un ņemot vērā to, ka ļoti daudzi darba ņēmēji, ņemot vērā demografiskās pārmaiņas, ilgāk paliek darba tirgū, mums vajadzētu uh, parūpēties par to, lai vairāk darba ņēmēji varētu izmantot šos, šīs mūža izglītības programmas un uh, tālākas izglītošanās programmas. Protams, ir jābūt pietiekami daudz informācijai un ir jāpiedāvā uh, tādas apmācības iespējas, uh, lai cilvēki varētu pēc iespējas labāk to apvienot arī ar darba dzīvi. Uh, Mums vajadzētu runāt arī vairāk par migrantiem, etniskajām mazākumtautībām, cilvēkiem ar invaliditāti un, protams, arī Uh, par ģimenēm, kam ir bērni skolas vecumā. Šī mērķa auditorija nevienmēr ir tik elastīga, uh, un ja mēs runājam par uh, cilvēku, kas dzīvo viens, protams, viņam vieglāk ir izpildīt visas darba devēja prasības. Tādēļ mums vajadzētu padomāt arī par to, lai cilvēki, tātad ģimenes cilvēki varētu aktīvāk piedalīties darba tirgū. Un tālāk runājot par jaunām sievietēm, meitenēm, uh, bieži vien viņam ir, jā, ir grūti iesaistīties tādās darba vietās, kurās tradicionāli vienmēr ir strādājuši vīrieši. Mēs mēģinājām arī to iekļaut tekstā, pateicoties kompromisu grozījumiem. Tālāk runājot par Kopenhāgenes procesu, mēs eh, vēlējāmies šeit runāt par visiem mehānismiem un instrumentiem, kas tika radīti, piemēram, Eiropas kvalifikācijas ietvars, kredītpunkti, arī profesionālās izglītības iestādēs dalību valstīs. Tas ir jāizteno ļoti rūpīgi, mums, protams, ir jāveic arī uzraudzība un ir jāpanāk uzlabojumi, jo tas ir nepieciešams. Uh, Un tālāk, ja mēs runājam par neformālajām prasmēm un neoficiālajām prasmēm, arī tās, protams, ir nu, jāuzslavē, ja kādam ir tādas netradicionālākas prasmes. Protams, arī mobilitātes aspekts šeit ir minēts. Vajadzētu parūpēties par pēc iespējas ātrāku piekļuvi izglītības iestādēm, izglītības iespējām, lai cilvēki varētu pēc iespējas ātrāk integrēties darba tirgu. Un domāju, tas ļoti labi uh, arī saskaras ar šo jautājumu jauniešu kustībā, par to mēs vēl šodien runāsim. Un mums ir, uh, protams, jāpadomā, ka tam visam ir jābūt balstītam uz brīvprātības principu. Un tagad runājot par finansējumu. Uh, Mēs esam vienojušies par ļoti labiem kompromisiem un mums nevajadzētu radīt tādu situāciju, ka tikai daži varēs izmantot tālākas izglītības privilēģijas. Mums ir jāparūpējas, lai lielākais darba ņēmēju skaits varētu turpināt tā, savu izglītību arī vēlākā laika posmā, lai viņi varētu to reāli finansēt un mēs pieprasām, lai dalībvalsts piedāvā tādas inovatīvas programmas, kas varētu palīdzēt to realizēt, lai darba uh, ņēmēji varētu tātad paši finansēt vai pateicoties darba vietai finansēt savu tālāku izglītību. Paldies! Merci. Paldies! Un tagad, un tagad Kā? Un tagad e, Elmer kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos tradicionālā veidā uh, izteikt atzinību uh, referentei Hiršskundzei par labu paveikto darbu, bet tomēr man ar abēdinājumu jāsaka, ka uh, ēnu referente, nekad ēnu referents tomēr nav nekad ierād, ieradies uz uh, tiem uh, procesiem, kad tika meklēti kompromisu risinājumi. Un tā mēs uh, nevarēsim daudzos gadījumos tos atbalstīt, bet te man jāsaka tas, ka profesionālā izglītība ir ļoti svarīga. Uh, Un jā, nu es varētu retu reizi kritizēt pats savu valsti, tad jāsaka, apvienotajā karalistē mēs esam likuši pārāk lielu akcentu uz akadēmisko izglītību universitātēs un pārāk mazu akcentu uz profesionālo izglītību un apmācību. Es gribētu cerēt, ka valdība mainīs šo situāciju uz labo pusi. Es pats vēlētos uzzināt, kāda ir tā pienotā vērtība, ko šiem procesiem piedāvās Eiropas Savienība, jo tieši dalību valstīm vajadzētu pieņemt eh, tos lēmumus, kas būtu atbilstoši viņu konkrētajām vajadzībām, kultūrām un uh, izglītības sistēmām un tā tālāk. Vēl vēlos teikt to, ka mēs esam šo e, <laughs> ziņojumu interpretējuši kā savu veidu Ziemassvētku eglīti, kurā ir sakārti dažādi skaisti, politiski korektā veidolā veidoti bumbuļi, bet eh, problēmas parādās atkal un atkal, un te nu atkal ir savākti e, dažādi rezultāti, ko citi ir sastrādājuši, un varbūt, ka rezultāts beig beigās nemaz nebūs tik labs. Paldies! Un eh, tālāk dodu vārdu Eh, Kozlovski kungam, pēc tam Lamberts kundzei. Paldies, priekšējais kundze. Vispirms vēlos izteikt atzinību Hiršas kundzei par paveikto darbu, ieguldītajām pūlēm sagatavojot eh, šo ziņojumu projektu. Es domāju, ka tas ir ļoti visaptverošs darbs, un šeit ir daudzi svarīgi elementi iekļauti par profesionālo izglītību un apmācību. Vēlos arī izteikt atzinību referentei par labu sadarbību uz, izstrādājot šo ziņojumu, mēs esam jau strādājuši kopā pie šī dokumenta vairākas reizes un vienā no sanāksmēm ēnu e, referenti arī e, m, iz, piedalījās darbā, eh, strādājot ar tiem grozījumiem, kurus ierosināja um, referenti. Un tā mums galu galā ir 13 kompromisa eh, grozījumi, kurus es pilnā mērā atbalstu, gribu aicināt arī citus tos atbalstīt. Es vēlētos pieminēt, ka ir arī vairāk grozījumi, kur nav iekļaut kompromisa risinājumā. Un esmu piedāvājis būtiskos grozījumus 78. grozījumā tiek piedāvāts e, e, iekļaut vārdu, ielikt nevis vārdu call, bet encourage, bet 76. grozījumā, par kuru mēs, e, es domāju, domājam par ilgspējīgiem darbiem, šeit mēs varētu arī vienu vārdu mainīt. Un te arī mēs varētu uh, mainīt uh, šos te divus vārdus calls un encourages 41. grozījumā, tātad nevis aicināt, bet uh, atbalstīt, ja drošināt. Un es vēlētos arī, lai sastajā grozījumā, uh, kas ir mainīts, tiktu atbalstīts. Paldies, un tagad vārds Lamberts kundzei. Bet vai ir vēl kādi, kuri vēlas izteikties šajā sakarā? Tad tagad vārds Eh, Lambērts kundzei, un pēc tam būs atkal vārds eh, ziņotājai. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, arī gribu teikt to, ka referenti ir labu, labi strādājusi, mēs atbalstam visus kompromisa grozījumus, ar prieku redzam, ka pienācīgā vērība ir piešķirt tām, ko mēs esam veikuši Eiropas sociālajā fondā un Leonardo da Vinci schēmās, kurā ir runāts par šo jautājumu pievienoto vērtību. Mums te ir viens jautājums par 21. grozījumu pirmo pantu konkrēti, ka mēs vēlētos, lai no dažām dalībvalstīm Dānijas, Vācijas un Austrijas tiktu pieminēta viņa labā prakse. Un mēs dažreiz pieminam arī tādu dalību valsts, kuras tik labi nestrādā, bet būtu ļoti labi šo labo pļaksu akcentēt. Un tā mēs atbalstam šo te kompromisu grozījumu. Paldies! Un tā tad līdz ar to viss ir izteikšies, tad atkal vārds Hiršas kundzē. Paldies, priekšsēdētāji! Uzreiz atbildot uz jautājumiem. 21. grozījums, kur ir runāts par vairākām valstīm, kurās profesionālā izglītība tiek eh, veikta tādā duālā sistēmā. Starp ēnu referentiem jau bija diskusijas un kāds problēmas šeit rodas? Ir vairākas dalība valstis, kurās ir līdzīga sistēma Un tad mums uh, vajadzēja teikt, uh, kuru valsti šeit iekļaut un kuru nē, un tad uh, tas bija pārāk sarežģīti, tādēļ vienojāmies tie, kas šo sistēmu pietiekami labi pazīst, arī zinās, kurās valstīs pastāv duālā izglītības sistēma. Tādēļ mums šeit varbūt nevajadzētu minēt konkrētas valsts, tātad kuras to ir pielietojuši un kuras nē. Vēl par mutiskajiem grozījumiem. Es varu atbalstīt visus mutiskos grozījumus, man šķiet tie ļoti veiksmīgi papildina jau sagatavotos grozījumus un tādā veidā mēs varētu arī varbūt padarīt esošos grozījumus skaidrākus un tādus labākus. Ļoti žēl, uh, Helmer kungs, ka mūsu uzaicinājumi nav uh, jūs sasnieguši, bet uh, mēs komitejā arī esam par šo ziņojumu apspriedušies, iepazīstinājuši ar saviem grozījumiem. Nu, man ļoti žēl, ja tur kaut kas ir nogājis greizi, bet uh, mēs visi esam viensprāts par to, ka uh, profesionālai izglītībai ir. Uh, jāatrodas pietiekami augstu mūsu prioritāšu sarakstā, un es ceru, ka jūsu grupa tomēr varēs atbalstīt mūsu ziņojumu. Un vēlreiz liels paldies visiem kolēģiem. Protams, mums jārunā arī par jauniešu bezdarbu, tas ir ļoti sasāpējis jautājums, un tādēļ vajadzētu vairāk uzmanības pievērst arī profesionālajai izglītībai. Paldies! Merci. Nous voterons donc euh, sur votre rapport. Paldies. Un tā mēs balsosim par jūsu ziņojumu rītdien. Un tā mēs pārējam pie mūsu darba kārtības nākošā jautājuma, pie septītā jautājuma. Un uh, šeit mums ir jāsagatavo atzinums. Uh, uh, to lūdzu kultūras komiteju par iniciatīvu jaunatne kustībā. Un tā vēlos dot eh, vārdu Jutai Šteinuks kundzei par 18 sagatavotiem grozījumiem. Lūdzu. Eh, Paldies, priekšādātājs kundze. tika iesniegt 186 grozījumu, un tas, protams, pierāda, ka ir liela interese par šo ziņojumu, un esmu arī priecīga par to, ka pārsvarā visi grozījumi bija tādi mm, vienota rakstura, un sadarbs ar kolēģiem un referentiem bija ļoti labs, konstruktīvs un balstījās uz tādu savstarpēju uzticību. Protams, visi vēlās uzlabot to situāciju, kādā atrodas jaunieši, un vēlas uzlabot jauniešu nākotni. Um, mums ir jārūpējas arī par, uh, mēs um, neskatoties uz dažādu politisko piedarību, tomēr varējām vienoties. Mēs runājam par to, ka ir jāpievērš ļoti daudz uzmanības pārējai no skolas uz uh, profesionālo dzīvi, un mēs vēlējāmies, lai šeit nebūtu tāda liela pārāmuma, tātad, lai pēc skolas beigšanas varētu jau ātri atrast darbu. Uh, un eh, jauniešus nevar pieņemt darbā, balstoties uz kaut kādiem sliktākiem nosacījumiem nekā citi sporta gadagājumu cilvēkus. Mēs to esam parādā jauniešiem. Runājām arī par stažēšanos uzņēmumos, jo šāda stažēšanās ir ļoti uh, laba metode, kā jauniešiem palīdzēt atrast darbu. Bet, protams, šīm stažēšanās vietām ir jāatbilst kaut kādai kvalitātei un vismaz minimāliem standartiem. Tik runāts arī par mobilitāti. Mobilitāte ir nepieciešama, bet te ir arī zināms robežas un tai ir jānorisinās balstoties uz brīvprātības principu. Pēc apspriešanās ar kolēģiem kompromisu grozījums atbalsta visi kolēģi, protams, uh, Eh, kaut kur varbūt varēja būt labāki, veiksmīgāki formulējumi, runājot par stažēšanos un minimāliem standartiem, vai arī uh, izvairīšanos no diskriminācijas, lai jauni cilvēki darba tirgu netika diskriminēti. Bet uh, savādāk uzskatu, ka šis atzinums ir ļoti veiksmīgs. Paldies! Monsieur Elmar, Helmera kungs un pēc tam Alāka kungs. Helmera kungs, lūdzu. Well, thank you very much, Madam Chairman. And... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es teikšu jau pašā sākumā, ka mēs visi vēlētos palīdzēt jauniem cilvēkiem, lai viņi varētu pāriet no skolas dzīves uh, uz profesionālu dzīvi ātrāk. Mēs vēlamies viņiem piedāvāt jaukas, drošas darba vietas. Un es domāju, ka šajā uh, telpā neatrodas neviens, kas pret to iebilstu. Tā tad uh, mēs. Uh, vai nu mēs eh, visi varam par kaut ko vienoties vai nē, mums ir varbūt, eh, mēs saprotam, eh, ka mēs visi esam viensprāts par idejām, bet vai šis atzinums mums kaut ko piedāvās, es nevaru zināt, kāda ir tā pievienotā vērtība, vai tas tiešām palīdzēs radīt šīs labākās darba vietas. Mēs esam um, uzstādījuši tādus strīdīgus mērķus, nu, es nezinu, man šķiet tā ir tāda. Uh, vēlme pieņemt vēlamo par esošo. Es nezinu, kā mēs šos mērķus varētu sasniegt. Un tās sistēmas, kas tiks piedāvātas, lai jaunus cilvēkus labāk iesaistītu darba tirgu, tur ir runāts par individuālu darba dalību valstu, kulturālajām un tradicionālām vērtībām. Es atkal šeit neredzu šo Eiropas izdaudzināto pievienoto vērtību. Uh, Un mūsu grupas vārdā, EKR grupas vārdā, es neuzskatu, ka šis atzinums kaut ko dos. Tas ir tikai tāds politisks žests, vai šī eh, komiteja izmisīgi vēlas pierādīt, ka tā patiešām jūt līdzi cilvēkiem un kaut ko vēlas darīt, bet īstenībā neko nevar paveikt. Ar lielu nožēlu jāpasaka, ka mēs balsosim pret atzinumu. Delī kundze, ne, Baka kungs, Delī kundzes vārdā lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos paust savu atzinību Štainruks kundzei par viņas sagatavoto ziņojumu. Sadarbība novisinājās patiešām tādā konstruktīvā gaisotnē. Uh, un uh, referente arī uh, ļoti mērtiecīgi strādāja pie kompromisu grozījumiem. Protams, jāņem vērā, ka dažādas politiskās grupas bija atšķirīgi noskaņotas, līdz ar to kompromisu skaldināt nu dienu nebija viegli. Runājot par jauniešiem Eiropā, jā, šī situācija ir vienkārši ļoti sakaitēta, tādēļ mums ir jādara viss, uh, lai varētu to uzlabot. Referenti jau uzskaitīja pašus galvenos akcentus un vajadzētu būt labākai m, mm, tādai saskaņotībai starp izglītības sistēmu un reālajām prasībām darba tirgu. Jauniešiem jābūt iespējami arī studēt ārzemēs, bet, eh, piemēram, eh, iespēja iesaistīties arī pārobežu darba tirgos arī būtu jāveicina. Arī ir jābūt savstarpējai kvalifikāciju atzīšanai un mums aizvien no jauna vajadzētu pie tā piestrādāt. Ir jāatbalsta arī pastāvošās jauniešiem veltītās programmas, kā arī ir jābūt eh, sociālajām tiesībām un minimāliem standartiem, ko varētu baudīt eh, praktikanti, jeb stažieri, kad viņi stažējas kādā uzdev, mm, uzņēmumā. Šajā atzinumā ir ļoti daudz tādu labu domu graudu, un šeit ir arī viela pārdomām. Mums vajadzētu palīdzēt jauniešiem. Uh, iekārtoties labās kvalitatīvās darbvietās, lai viņi varētu arī pirms tam, protams, gūt labu kvalitatīvu uh, izglītību. Mēs atbalstīsim šo ziņojumu. Paldies! Delī kundze, Linda kundze vārdā lūdzu. Paldies, arī es vēlējos uzteikt mūsu referenti. Kopīgi ar Turunenes kundzi mēs iesniedzām vairākus grozījumus, tie tika pieņemti. Eh, mēs tos izstrādājam jauniešu intergrupā, kas darbojas Eiropas parlamentā, un es domāju, ka visi mūsu iesniegtie grozījumi gandrīz pilnībā ir atspoguļot kompromisu grozījumi. Mēs līdz ar to varam būt ļoti gandarīti. Bet eh, tas neatiecas uz vienu kompromisu. Tas mums sagādā nelielas grūtības. Tas ir kompromisu grozījums B1. Savā grozījumā mēs minējām kaut ko tādu, kas bija minēts jau Figureido kundzes ziņojumā. Proti, ka ir uh, jācīnās pret diskrimināciju pilnīgi visās paudzēs, runājot arī par minimālajām algām un sociālo aizsardzību. Bet kas notiek? Kas ir rakstīts šajā grozījumā? Mēs tur neatrodam tādu pašu formulējumu, un ja tas netiek formulēts tādā veidā, kā mēs to prasījām, tad tam īsti nav jēgas. Paldies uh, Lindas kundze, Harkinas kundzes vietā. Es uh, tagad skatos jaunajā kompromisa grozījuma versijā, atvainojiet, ja es te sajaukšu kādus skaitļus. Arī es esmu iesniegus vairākus grozījumus, un daudz no tiem ir iekļaut kompromisa grozījumos. Uh, Un kompromisā AB runāts par taupības pasākumiem, par uh, budžeta samazinājumu izglītībā. Es nezinu, vai skaitļi joprojām nav mainījušies, bet tas, zināmā mērā, ir dalību valstu pārziņā, un tādēļ es esmu nedaudz nobežījusies par subsidiaritātes principu. Tālāk B kompromis. Lūdzu, atvainojiet, ja esmu kaut ko sajaukusi. Tur ir runāts par. Uh, nodarbinātību, apmācību par sociālajām tiesībām, eh, par sociālajām tiesībām praktikantiem jau no pašas pirmās stažēšanās dienas. Un, ja mēs runājam par darba līgumiem, tad tas ir jāatstāja dalību valsts pārziņā. Tas šeit um, kompromisā B ir minēts. F kompromiss. Es neesmu pārliecināta, vai jūs joprojām atbalstat to, kādu lomu spēlē ģimene. Uh, bet par to mēs esam jau apspriedušies neskaitāmas reizes un daudzos ziņojumos. Un daudzi cilvēki teica, ka viņi labāk eh, eh, šeit runāt par mājasaimniecībām, nevis ģimenēm, jo dažiem varētu būt varbūt iebildumi pret vārdu ģimene. Un es domāju, ka vārds households, jeb mājasaimniecības varbūt būtu labāks nekā vārds ģimene. Uh, G kompromiss, eh, atkal runājot par stažēšanos, tur ir runāts par minimālajiem standartiem. Es neesmu pārliecināta, vai to vajadzētu atstīt da dalībvalsts ziņā. Es tiešām atvainojos, ja esmu kaut ko sajaukusi. Un, protams, ir vēl daži citi kompromisa grozījumi, kas mani īsti neapmierina, bet es saprotu, ka mums eh, ar tiem ir uzmanīgāk jāiepazīst pirms rītdienas balsojumu. Harkins kundze un pēc tam Tomas Mans. Paldies, paldies. Arī es biju ēnu referente. Mana kolēģi, pareizāk sakot, bija ēnu referenti. Viņa lūdzu man pateikt, ka viņu apmierina šie ēnu, šie kompromisa grozījumi. Viņai bija patīkam sadarboties ar uh, visiem, kas uh, strādāja pie ziņojuma tapšanas. Bet es vēlos papildināt Līzas teikto proti, ka daži vēlētos uh, no šī ziņojuma svītrot vārdu ģimene. Nu, es to īsti neatbalstu. Es uzskatu, ka mēs visi esam kādā ģimenē, kādas ģimenes daļiņa, un uh, es īsti nezinu, ko tas dos, ja mēs vienkārši vārdu ģimene izsvītrosim no ziņojuma un aizstāsim to ar vārdu mājasaimniecību. Bet, nu, tas ir mans personiskais viedoklis. Paldies! Tomas Mans. Un pēc tam Hiršas kundze, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos uh, teikt Jūtai Štēnru, ka sekojošo īstenībā jūsu ziņojums bija tik izcils, ka man nebija tur nekāda liela iespēja kaut ko uzlabot. Es uh, iesniedzu tikai dažus grozījumus, jo uzskatu, ka īstenībā jūs esat uh, formulējis jau pašu būtiskāko. Bet runājot par atsevišķām tie grozījumi, kas uh, atļāva izveidot kompromisu grozījumus, mums piedāvā pietiekami labu bāzi. Un mēs tautas partijas grupa varam atbalstīt Štainruks kundzes ziņojumu. Un tie kolēģi, kas sēž viens otram blākus, Džordžs Baks un Rodžers Helmers. Rodžers bija ļoti uh, kritisks. Viņš teica, kur tad ir šī pievienotā vērtība, bet, protams, ka dalība valstis daudz ko lemj, tās lem par izglītību, par tālāk izglītību, profesionālu izglītību, bet, Rodžer, mēs varam eh, kaut ko piedāvāt, mēs varam palīdzēt, mēs varam palīdzēt arī labāk sadarboties un pateicoties Eiropas Savienībai. Uh, Eh, šim modelim, mēs varam arī garantēt mobilitātu, un mēs varam dalību valstīm parādīt, ko viena dalība valsts var mācīties no citas. Un mums ir arī jāsaprot, kādas ir atšķirīgās izglītības sistēmas dalību valstīs. Ja es runāju par H kompromisu, tur īstenībā ir ļoti daudz eh, minēts, ļoti daudz no tiem jautājumiem, pie kuriem esmu strādājis, runāts par Eiropas kvalifikāciju ietvaru, un mēs vēlamies, lai nākotnē arī Eiropas pasē būtu šīs kvalifikācijas un izglītība. Ja tiks izveidots kopīga definīcija, bet mēs eh, nevēlamies, lai eh, tā būtu kaut kāda definīcija, ko būtu uzspiedusi Eiropas Savienība, mēs vēlamies, lai ieguvēji būtu visi, lai cilvēki varētu baudīt konkrētas privilēģijas, piemēram, lai viņa universitātes diploms tiktu atzīts arī citā dalību valstī. Viņam nevajag nekādu papildus diplomu, vienkārši mēs esam. Uh, vienojušies par kaut kādu konkrētu standartu, un tad tās nozīmētu pievienoto vērtību bez iejaukšanās dalību valstu iekšpolitikā. Kas tad notiek? Ir sagatavoti vairāki dokumenti atšķirīgās dalību valstīs, un es domāju, ka tas ir pareizais veids, kā darboties. Vēlējos uzteikt jūtas darbu un uzskatu, ka esam patiešām sagatavojuši tādu labu fundamentu, uz kur balstoties darboties tālāk. Paldies! Nadja. Nadja Hirša lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlējos pateikt mūsu referentei sirsnīgi paldies, vēlējos viņu uzslavēt. Jā, protams, ja tiek iesniegts tik liels grozījums skaits, tas vienmēr nozīmē tādu nopietnu izaicinājumu, bet uzskatu, ka jūs esat paveikusi tādu labu darbiņu un pateicoties kompromisiem, arī um, daudz, kompromis, daudz grozījumu tika uzlaboti. Uh, Protams, tika runāts arī par ļoti daudziem būtiskiem aspektiem, runājot arī uh, par manu ziņojumu, ko es pirms kāda brīža uh, stādīju priekšā. Un domāju, ka Štainruks kundze ir spērus soļus pareizajā virzienā, un tieši runājot par šo jauniešu tematiku, protams, tam ir jāpievērš daudz vērības, un tad, kad tikās ēnu referenti, mēs konstatējam, ka runājot par B kompromisu, mēs nevaram uh, būtu ar to vienus prātis. Tur tiek runāts par šiem minimāliem standartiem, kas ir jāpiedāvā stažieriem. Kopumā mēs šādu pieeju varam atbalstīt, bet tur ir runāts arī. Uh, par to, ka vienmēr Eh, stažieriem ir jāsaņem algu. Jā, nu tas ir ļoti labi, bet ja mēs uzliktu dalību valstīm šādas saistības, tas varētu nozīmēt, ka ļoti interesantas eh, stažieru vietas eh, tādās sociālās iestādēs vai nevalstiskās organizācijās vienkārši vairs netiks nākotnē piedāvāts, jo viņam nav daudz finansējumu. Un viņi tomēr labprāt jauniešiem piedāvā stažēšanās vietas. Tādēļ mēs esam pret B kompromisu grozījumu. Tagad uh, arī dalību valstīm ir jāstājas pretī šim izaicinājumam, proti īstenot uh, konkrētās norādes un, protams, mums šeit nav kompetenču, mēs dalību valstīm varam piedāvāt vielu pārdomām, kaut kādus piemērus, bet Mums arī ir jāraida pareizais uh, signāls, tam jābūt nepārprotamam. Mēs vēlamies izveidot tādu visu Eiropas darba tirgu, un jā, jauniešu bezdarbs ir tāds ļoti sāpīgs jautājums, kas ir sāpīgs visai Eiropai. Tieši tādēļ mums ir jāmeklē kopīgi visa Eiropas vi risinājumi. Paldies! Uh, merci, je redonne, uh... Paldies! Tagad došu vārdu mūsu referentē Štainruks kundzei, lai. Viņi varētu uh, teikt noslēgumu vārdus. Mēs uh, par šo jautājumu, protams, apspriedāmies arī ar kultūras komiteju, bet tagad referents kundzei vārds lūdzu. Paldies! Nu, liels paldies uh, kolēģiem! Man ir dažas piezīmes, uh, atbildot Helmer kungam. Nu jā, Tomas Mans un Nadja Hirša par to jau runāja, bet ja kāds uh, par kaut ko runā, tad viņš var iesniegt arī konkrētus grozījumus un piedalīties sarunās, un tad jūs varat arī paust savus domas. Kritizēt kaut ko ir ļoti vienkārši, bet tad vajadzētu arī aktīvi iesaistīties kopīgajā darbā. Tādēļ esmu arī pateicīga citiem kolēģiem, kas tik aktīvi iesaistījās ziņojuma tapšanā, atzinuma tapšanā. Mēs patiešām tā smagi un grūti strādājām. Tagad mēģināšu atbildēt uz kolēģi uzdotajiem jautājumiem. Deli kundze. Jā, arī Emilija Turinina runāja par uh, kompromisu, kur tika runāts uh, par diskrimināciju, ņemot vērā cilvēku vecumu. Mums ir jānā par mērtiecīgumu. Mēs esam uh, saglabājuši galvenos principus, varbūt formulējums ir nedaudz vaināts. Jā, Es nevarēju, īstenībā šeit bija atšķirīga numerācija grozījumiem, tādēļ man nebija tik viegli visam izsakot, bet mēs varam par to apspriesties. Bet es patiešām aktīvi strādāju ar ēnu referentiem un ņēmu vērā visu pozīcijas, runājot par G kompromisu. Mēs varējām vienoties, ka vēlamies izvairīties no tā, ka jaunieši uh, ilgu laiku pēc skolas beigšanas nevar atrast darbu, un ka viņiem tad ir jāstrādā ilgus gadus, jāstažējās, nesaņemot nekādu atlīdzību. Mēs vēlējāmies par to vēsties, lai tā nekļūtu par sistēmu, tādēļ esam izšķirušies par šādu formulējumu. Tālāk es ceru, ka kultūras komiteja tomēr atbalstīs mūsu ar tik eh, pārliecinošu atbalstu uh, pieņemto atzinumu, un e, mēs patiešām runājam par jauniešu nākotni. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāju! Balsojums ir rītdien. Tagad astoties darbkārtības punkts. Atzinums, inovācijas savienība, pārveidojot Eiropu pēc krīzes pasaulē. Pour la commission ITRE et notre rapport rapportrice est Madame Sari Asaya. Sari Esāja ir mūsu referente un uh, Judita Merkis ir no ITRA komitejas. Tūlīt došu vārdu Sari Esājas kundzei, lai viņa runātu par grozījumiem. Lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Paldies kungiem par 42 labiem un konstruktīviem grozījumiem. Kāds ir grozījumu gars? Mēs uh, saprotam, ka inovācija politika ir jāaplūko tā plaši, nevis no, tikai no tādas tehniskās prīzmas, bet runājot arī par sociāliem jautājumiem, lai uh, sabiedrība varētu cīnīties pret nozīmīgām problēmām, piemēram, pret veselības problēmām un demografisko izaicinājumu. Ir e, izstrādāt pieci kompromisu grozījumi, visi e, grozījumu autori pieņēma šos kompromisu grozījumus un es domāju, ka tautas partijas politiskā grupa pieņēms vairumu no šiem grozījumiem, bet e, uh, 20. kompromisu grozījums tur runāts par uh, dzimumu līdztiesību izpētes un tehnoloģiju jomā, bet tve, 20. grozījumā ir pieprasīti konkrēti mērķi, konkrētas uh, vadlīnijas. Īstenībā tas ir sas, saistīts ar subsidiaritātes principu, tādēļ lēmums ir jāpieņem dalību valstīm, vai tiks izstrādātas šādas specifiskas pamatnostādnes vai nē. Uh, 21. grozījumā ir runāts par zaļajām darba vietām. Ja jūs atminēsieties, mēs jau komitejā lēmām, ka saskaņā ar starptautiskās darba organizācijas uh, uzskatiem vai lielāks darba vietu skaits būtu ilgtspējīgs, ja tās patiešām atbilst šiem principiem. Es nezinu, vai daudziem nepatīk šīs zaļās darba vietas, jo nav jau sarkanas vai zilas darba vietas vai kaut kāda citu krāsu darba vietas. Tādēļ varbūt zaļo varētu aizvietot ar vārdu ilgtspējīgs darba vietas. Es eh, lūkšu eh, šeit dalīt to balsojumu. 37. 38. grozījums. Diemžēl tur mēs nevarējām rast kopīgu formulējumu. Šrēters kundze Līdz ar to par šiem abiem balsosim atsevišķi. Tomēr uzskatu, ka visi pārējie grozījumi ir pieņemami un liels paldies kolēģiem par šo veiksmīgo atbalstu. Paldies! Estrēlas kundze, lūdzu. Obrigada, senhora Presidente. Eu queria começar. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt vēlējos uzteikt mūsu referenti, viņa ir veikusi labu darbu. Viņa arī patiešām centās panākt vairumu kolēģi atbalstu, izstrādāja kompromisu grozījumus un e, pūlējās rast dzirdīgas ausis arī citās politiskajās grupās. Līdz ar to arī mana politiskā grupa atbalstīs sagatavotos kompromisu grozījumus. Mēs iesniedzām astoņus grozījumus, septiņiem mūsu referenta deva savu svētību, bet 20. grozījums uh, nebija uh, nu, sastādīts tādā garā, kas būtu ļoti pieņemams mūsu referentei. Tur ir runāts par specifiskajām pamatnostādnēm, un referenti uzskata, ka tas ir jāatstāja dalību valstu ziņā. Uh, Bet eh, runājot par dzīmumu perspektīvu, šajā jautājumā ir eh, jāsniedz papildus informācija, arī runājot par eh, personāla politiku uzņēmumos. Tieši tādēļ esam iesnieguši šo grozījumu. Mūsuprāt. Šis atzinums ir nozīmīgs, tas ir labi līdzsvarots un tas ļoti labi sasauc ar 2020. gada stratēģiju. Protams, dzīvojot krīzes apstākļos, šāds atzinums iegūst vēl lielāku vērtību, un mēs to atbalstīsim. Paldies! Šrēters kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Mēs diezgan ilgi vedām sarunas ar referenti par atsevišķiem grozījumiem, un es uzskatu, ka varbūt mūsu redzeslēņķi bija visai atšķirīgi runājot par ziņojumu saturisko pusi. Protams, Manuprāt, inovācijas ir ļoti nozīmīga joma runājot par ilgspējīgu attīstību. Mēs jau esam sagatavojuši vairākus ziņojumus, kuros runājām par sociālo dimensiju, mēģinājām to padziļināt, paplašināt un tādēļ arī esmu iesniegus grozījumus. Par uh, maniem grozījumiem jau tika balsots un jā, šeit bija tādas zināmas domstartības, tās nekur nav pazudušas. Uh, Protams, eh, šīs domstarpības pastāv eh, ne jau visu deputātu vidū, bet, nu, īsti nevarējām saprasties šeit ar referenti, un referenti par inovācijām runāja attiecībā uz tādām jomām, kas man šķita visai dīvaini, tātad tas nebija saskanīgi ar inovāciju, runājot, piemēram, par sociālajiem pakalpojumiem. Es īsti nesaprotu, ko tur var darīt tādā inovatīvā garā. Jā, es zinu to, kas noz... E, e, es ne īsti labi nezinu to, ka neesmu informēta par to, kas notiek Somijā un kāda tur ir tā situācija, bet e, ja tiktu teikts, e, jā, Somijā tas tiek darīts tā un tā, tas būtu ļoti labi, tas kalpot kā paraugs, bet ja tiek pateikts vienkārši Somijā, mm, kaut kas notiek, bet tas e, ir aprakstīts tā abstrakti un mēs neko nevaram no tā izlobīt, nu, tad mēs nevaram runāt par inovācijām bez konkrētām uh, mērtiecīgām vadlīnijām. Ja, piemēram, sociālajos dienestos tiek sniegts konsultācijas narkomāniem vai citiem cilvēkiem, tad mēs vēlamies zināt, kas tur īsti notiek. Un sociālā joma tieši mūsu komitejā ir ļoti būtiska. Un, protams, mums vajadzētu padomāt eh, par eh, tādu sistēmu, kas būtu atbilstīga visām dalību valstīm, ne tikai vienai. Mēs rītdien balsosim par šiem kompromisu grozījumiem, nu un tad redzēsim, kas notiks tālāk. Paldies! Es atvainojos, aizmirsu piebilst ka atbalstu sociālu demokrātu prasību, jā, uh, dzimuma līdztiesība tiešām ir Eiropas Savienības politikas sastāvdaļa. Harkins kundze lūdzu. Paldies ļoti lakoniski. Protams, liels paldies uh, referentei par veikto darbu. Mēs varam uh, piekrist uh, formulējumam ilgspējīgas darba vietas. Tas mums šķiet veiksmīgāks par zaļām darba vietām. Un, protams, uh, inovācijas arī ir ļoti nozīmīgas, uh, runājot par uh, darba tirgu, par nodarbinātību. Un mums ir jāsaprot, kā varam šos mērķus sasniegt. Mēs arī atbalstām šķēršļu nojaukšanu mobilitātes ceļā, jo tas patiešām ir nosvāra. Paldies! Vai ir vēl kāds runātājs? Ja nē, tad došu vārdu atkal referentei Saiskundze. Vai vēlties vēl kaut ko piemetināt? Jā, paldies! Atbildot Šrēters kundzei. Jā, jāņem vērā, ka Eiropas Savienība ir viena no visstraujāk novecojušām sabiedrībām, un tas mums sagādā zināmas problēmas, bet es šeit nevēlējos um, minēt par katru cēnu savu dzimteni šajā ziņojumā. Un, ja es te pieminu vienu valsts, tad citi domās, nu kādēļ, tad cita valsts nav minēta. Tieši tādēļ Somiju šeit tā skaidri nevēlējos minēt, bet es ceru, ka rītdien mums būs tāds bezrūpīgs un vienkārši balsojums, un liels paldies kolēģiem par paustu atbalstu atbalstu. Paldies! Eh, tagad esam vienojušies par savām nostādnēm un tagad eh, pievērsīsimies nākamajiem ziņojumiem. Mēs kopīgi ar Dēvidu Kazu esam sagatavojuši vairākus ziņojumus, šīs būs uh, kopīgas debates, bet tomēr mums vajadzētu varbūt tā secīgi, uh, pēc zināmas loģikas, izskatīt šos jautājumus. Tātad uh, katru ziņojumu vairāk vai mazāk atsevišķi. Un es domāju, ka tādā veidā mēs varētu arī vienkāršāk saplānot jautājumu un atbilžu daļu. Pirmais punkts šajās kopīgajās debatēs Šie ir ziņojumi, kas tika sagatavoti uh, eh, ekonu komitejā, tiek runāts par uzraudzību ekonomikas politikas jomā un koordināciju tajā pašā jomā. Tika izstrādāti vairāk grozījumi, vairāk kompromisu grozījumi, jūs ar tiem jau varējāt iepazīties. Es tā lakoniski vēlējos jūs iepazīstināt ar savu viedokli. Tātad, kāds ir šis uh, sarkanais pavadiens, kas vīz cauri visiem ziņojumiem vai, vai visiem šiem grozījumiem? Pirmām kārtām mēs runājam par komisijas priekšlikumu, par tādu rūpīgu vai uzmanīgu fiskālo politiku. Tas tā ir pilnīgi jauna ekonomikas politikas koncepcija, bet īstenībā šeit vēl nav izgatavoti tādi konkrēti standarti. Tika iesniegti vairāki grozījumi. Kāds ir mūsu piedāvātais kompromiss? Runājam par F efektīvu un ilgtspējīgu. Eh, tātad vārdu prudent aizstāt ar efficient un sustainable. Otrs grozījums, arī horizontāla rakstura grozījums. Tika izstrādāt arī vairāk kompromisi. Tur ir minēta EPSCO padome un tā ir jāiesaista, izstrādājot ECOFIN padomas pozīciju. Īstenībā tas pilnībā atbilst tam, ko teica šodien ģenerāldirektors no nodarbinātības ģenerāldirekcijas. Tad, tad, tad, kad komisija pārbauda ieteikumus, kas veltīti Eiropas semestrīm, tad eh, ECFIN uh, sadarbojas ar EXCO, un es domāju, arī šajā kontekstā, tātad runājot par šiem jautājumiem, arī abas uh, komitejas varētu sadarboties. Tad, kad tiek izstrādāt priekšlikumu padomē, balstoties uz 148. pāntu par uh, nodarbinātības politikas koordināciju. Trešais horizontālais grozījums tiek runāts par uh, saskaņotības nodrošināšanu, runājot par uh, budžeta uzraudzību un koordināciju uh, starp uh, dažādām ekonomikas politikas jomām saskaņā ar 2020. gada stratēģiju. Papildus tām diskusijām, kas jau ir notikušas. Šis ir likumdošanas dokuments. Un Mēs šeit nerunājam par kaut kādu specifisku stratēģiju, jo tam ir jābūt uh, tādam tekstam, kas zināmā mērā būs uh, tāda kā atsauce nākamajiem gadiem. Mums ir jārunā galvenokārt par stratēģijas satirisko pusi. Un runājot uh, par to, mēs to esam sasnieguši minot šeit vārdus izaugsme un nodarbinātība. Ceturtām kārtām K un S kompromisi. Tur tiek runāts par pensijām. Vienojoties ar Kazas kungu, mēs pie vispārīgu formulējumu. Runājot par pensiju sistēmām dalību valstīs. Mēs, protams, saprotam, ka mēģinot nodrošināt eh, valsts finansējuma ilgtspēju, dalību valstīm ir jāpievērš pietiekam daudz uzmanības pensiju sistēmu stabilitātei. Aumens Rūtenskundze ziņojumā par pensijām, tas jau tik minēts, bet mēs varētu teikt, ja piemēram valstī ir fondēto pensiju sistēma vai cita veida sistēma, uh, Mēs to vienkārši pieminam šajā ziņojumā. Tas bija tas, ko es vēlējos pateikt jau uzsākot diskusijas, bet tagad došu vārdu Davidam Kazam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies. Pagaiš. Anna. Paldies. Īsnībā es eh, labprātāk dot priekšroku diskusijām par visiem uh, šiem ziņojumiem kopumā, jo īstenībā šeit ir tādi grozījumi, kas tika iesniegti attiecībā uz vairākiem ziņojumiem. Un tad mēs varbūt varētu organizēt tādas konstruktīvākas diskusijas. Protams, mums ir jādiskutē par šiem dokumentiem. Un tika izteikti daudzi labi priekšlikumi, kas noteikti ļaus plānot fiskālo politiku tādā labākā, veiksmīgākā veidā. Uh, Es domāju, ka mēs esam vienojušies par tādiem labiem, veiksmīgiem horizontāliem kompromisiem. Tātad eh, mēs šeit runājam par efficient and sustainable, tātad par efektīvu un ilgspējīgu politiku šajā jomā. Protams, jāpatur prātā, kā ziņojuma tapšanā tika ieguldīts daudz darba un pūļu, mums bija daudz tikšanos un Nevienmēr darbs bija viegls, eh, ne parlamentā, ne grupās, lai varētu vienoties par kompromisiem, kas beigās tomēr ieraudzīja dienas gaismu. Pirms iesaistīšanās debatēs es kolēģis lūdzu rūpīgi iepazīties ar uh, kompromisu grozījumiem, ņemot vērā to, cik daudz darba ir ieguldīts to tapšanā. Ja mēs sāžas kompromisus eh, darba procesā zaudēsim, tad īstenībā mēs zaudēsim visu. Tāpat mēs uh, iepazināmies ar vairākiem priekšlikumiem, kas ir uh, jādara ar to naudu, kas ir iekasēta, uzliekot sodus vai piemērojot sankcijas pret dalību valstīm. Mums ir jāparūpējas, lai uh, šie līdzekļi nonāktu Eiropas stabi finanšu stabilitātes mehānismā. Devītais darbkārtības punkts. 527. punkts, tur ir eh, runāts par 1466, eh, 697 eh, regulas grozījumiem. Mēs, nevē, mēs vēlamies svītrot vārdu uh, uh, izmaksu ietaupīšanas uh, ietekme vai izmaksu ietaupīšanas efekti. Uh, Mums e, šeit īsti nepatīk arī formulējums par struktūrām, ref, struktūrām reformām. Tādēļ nevaram atbalstīt 18, 29, 41, 52 un 69 grozījumu. Vai arī kompromisu G. Visām pārējām var piekrist. Paldies! Merci. Um... Paldies. Um, tad man nav nekādas uh, problēmas uh, turpi, eh, turpināt iesākt tos kopīgās debatas, runājot par sankcijām. Es tikai vēlētos vērsties pie kolēģiem, vai kāds vēlas runāt. Kreutzmann kungs. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es atbilstu to, ko Kazas kungs teica iepriekš, jo mums ir ļoti atšķirīgi priekšstati par to, kādām investīcijām vajadzētu būt Eiropas Savienībā un um, dalību valstīs, un būtu ļoti labi, ja soda naudas patiešām tiktu veltītas um, finanšu stabilitātes fonda papildināšanai. Ja budžeta disciplīna tiks pārkāpta, tad vajadzētu paredzēt arī funkciju sistēmu. Mēs arī ļoti rūpīgi vērtējam to deficītu procedūru, par kur runāja komisija, bet eh, es domāju, ka šādu sodu nedrīkstētu tapt par pašmērķi. Es varbūt vēl izteikšos vēlāk, um, ņemot vērā diskusiju norisi, bet uh, vārda prudent aizvietošana ar vārdiem efficient un sustainable man šķiet pieņemama. Paldies! Paldies, Gigalt kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Liels paldies arī par uh, grozījumiem un kompromisu grozījumiem. Tie mums šķiet pieņemami, bet vēlējos tikai atgādināt, ka D kompromisā Runājot par sociālo, um, sociālās dzīves um, pasliktināšanos, jeb uh, sociālo sistēmu pasliktināšanos, tātad social downturn, es nezinu, ko tas nozīmē un um, kādēļ tas vispār šāds formulējums ir minēts tekstā. Tad, kad mēs runājam par sociālās jomas pasliktināšanos, kādi tad ir galvenie rādītāji, kas pierāda, ka pastāv, piemēram, bezdarbs, pastāv sociālā nevienlīdzība un tā tālāk. Vai tad katru reizi runājot par fiskālo politiku ir iespējams uh, atkāpties no noteikumiem, runājot par sociālo pasliktināšanos? Es nez, nedomāju, vai to vajadzētu ieviest par tādu sistēmu, un vai tad ekonu komiteja to pārdzīvos vispār. Paldies! Uh, il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Citi komitejas locekļi nevēlas izteikties šobrīd. Ja esmu pareizi sapratusi, attiecībā uz šo grozījumu, tātad par ko, par kuru grozījumu ir runa? Astoņpadsmit, divdesmit četri, sešdesmit četri. aplūkosim šos grozījumus, G kompromiss. Tas, tad, balstoties uz mūsu diskusijām, es tas, domāju, ka tas ir svarīgs grozījums, tāpēc, ka tas ir par mērķiem, kāda ir Eiropas Savienībai. un budžeta politika, kā tā tiek eh, īstenotā dalību valstīs. Esmu gatava izskatīt eh, citu formulējumu, bet mums vajadzētu saglabāt šī eh, grozījuma garu. Attiecībā uz 2020. gada stratēģijas noderīgumu, attiecībā uz dalību valstīm un, un stratēģijām, ja ja tā nav, tad es nezinu, par ko īsti ir šī 2020 stratēģija, un mēs varam attapties tādā situācijā, kā bija ar Lisabonas stratēģiju. Bija skaisti vārdi, garas runas, bet beigās Eiropas sociālais fonds un dalībvalstis to izmantoja, neiz, neizmantojot Eiropas 2020 stratēģiju. Un tad stratēģija netiek eh, ievērota. Es domāju, ka tas nav pareizais veids, kā rīkoties. Un visbeidzot, attiecībā uz kompromisa grozījumu D, es domāju, ka pastāv reāls risks, ka, ja situ sociālās situācijas pasliktināsies dalībvalstīs, tad dalībvalstīm būs jāspēr ārkārtēji soļi, lai eh, un lai atbildētu uz Gigauta kunga jautājumu mēs varētu balsot atsevišķi par šo kompromisu grozījumu attiecībā tieši par sociālo jomu. Mēs varētu saglabāt grozījumu, tomēr izsvitrojot sociā, eh, sociālo mm, jomu. Kas, kungs, vēlaties ko teikt? Vēlos gan attiecībā uz kompromisu G. Mums, mēs sākotnēji ierosinājām citu formulējumu kurš varētu būt pieņemams mums un visiem citiem, tomēr tas netika pieņemts. Bet varbūt pirms eh, rīt, vēl līdz, līdz rītdienai mēs varam eh, ierosināt eh, citu formulējumu, kurš nesitros šo te formulējumu cost saving effects, un tādā veidā mēs varam pieņemt šo kompromisu. Mums ir palicis nedaudz laika, lai tad tiktu galā ar šīm grūtībām un lai mēs varētu panākt kompromisu, kas būtu pilnībā pieņemams. Um, Attiecībā uz uh, G kompromisu īsumā izteikšos. Es uzskatu, ka komisijas formulējums ir nedaudz dīvains, tāpēc, ka struktūrālās uh, reformas tām Reti ir, ilgter, tam, reti ir ilgtermiņa um, tātad, um, izmaksu, ietau, izmaksu ietaupošas sekas. Jo sevišķi tad, ja eh, tās um, paaugstina izaugsmas potenciālu. Un tāpēc eh, būtu labi, ja tiktu izveidots kompromiss, kurā ne, ne, ne, netiks paturēts uh, vecais formulējums, jo tas nav loģisks un attiecībā uz uh, tad, jautājumu, kas tika uzdots. Mans arī ir definīcijas jautājums. Jautājums ir, kāda ir situācija, kurā uh, tiek pieļauts papildus deficīts, šis te social downturn, uh, man nozīmētu to, ja eh, paaugstinās nevienlīdzības ar sievietēm un vīriešiem. Tas būtu šī, tā būtu šī sociālā pasliktināšanās. Un e, tad ek, ek, ek, economic downturn ir, da, da, jēdziens ir definēts ekonomikā, bet social downturn, downturn nav definēts, un es jautāju tāpēc par šo mm, terminu. Un tātad, ja, tātad ir šis, šāds ekonomiskās, ekonomiskās problēmas, es domāju, ka tādā nozīmē kompromisa grozījums eh, ir labāks nekā komisijas eh, neizmantojamais priekšlikums, bet būtu labi, bet, bet, bet tomēr joprojām ir kaut kādas grūtības, ko es nesaprotu. Vai tas eh, nozīmē, ka mums vajadzētu norādīt tātad ārkārtas bezdarbu? Monsieur Kazar. Kazas kungs. Tas viss ir interpretācijas jautājums. Es saprotu, ko mans kolēģis Gigoldkungs saka, bet viss ir interpretācijas jautājums, un mēs to esam interpretējuši citādāk. Mēs ierosinājām. Šos te, kost, lai šos um, uh, Uh, cost saving effects, lai šie vārdi tiktu uh, aizstāti ar ar citu formulējumu, bet skatīsimies, uh, tad, tad, ko mēs līdz rītdienai izdomāsim. Bet man šī te punkta interpretācija ir pilnīgi citādāka nekā Gigolda kunga interpretācija. Bien, on va, on va regarder ce qu'on peut faire donc sur ce compromis 2 et Eh, skatīsimies, eh, kā varēsim tikt galā ar šo, šiem te kompromisiem. Es domāju, ka tur ir neliels jutseklis attiecībā uz uh, Gigolta kunga uh, grozījumu. Nous en venons. Pardon, monsieur Kazar. Kasas kungs. Attiecībā uz teikto, tas bija par D vai G kompromisu, jo, ja tas ir saistīts ar D kompromisu, tad es varu atbildēt, tad jūs atsauc, atsaucāties uz D kompromisu. Tātad D kompromiss eh, ir mainīts. Un O social vietā mums ir formulējums exceptional unemployment, tātad ārkārtas bezdarbs. c'est fini, c'est pas. Je reviens avec, vers vous avec une formulation sur ce point d'ici demain. Vai jūs varētu ierosināt formulējumu līdz uh, rītdienai? Kazaskungs, tad, tad uh, jūs varat runāt par kompromisu G. Un tagad, tad es ierosinu sakojušo, man patīk uh, jūsu ierosinājums, lai būtu kopīgas diskusijas. Um, par to nav nekādu iebildumu. Un tātad man nav iebildumu aplūkot nākamos eh, piecus eh, punktus eh, kopā, kopumā. Un es tikai vēlējos bilst vienu lietu saistībā ar, saistībā ar sankciju izmantojumu, par kur jūs runājāt, un kam ir saistība ar e, Kreutzmanā kunga iero, e, grozījumiem. Kompetencām mēs ierosinājām, lai um, sankcijās iegūtā nauda, lai tā tiktu izmantota dažādā, dažādos veidos, lai atbalstītu Eiropas projekts. Un, lai atbalstītu stabilitātes mehānismu. Un Kreutzmanas uh, eh, kungs teica, ka uh, šis formulējums viņam nepatika. Un tā kā tas nebija kompromiss sastāvdaļa, tad tas atkrita, bet tomēr es priecātos to paturēt. Tad Kroņsmana kungam tas ir jāpieņem. Kroņsmana kungs vēlējās, lai sankcijās iegūtā nauda tā tiktu novirzīta stabilitātes fondam, un kompromiss grozījumā bija minēts, ka to var izmantot stabilitātes mehānismam un citiem mērķiem, jo sevišķi finansējot eh, Eiropas Savienības eh, vispārīgos mērķus, tas ir punkts, eh, kurā mums ir jāpaskaidro dažādu dalībnieku lomas. Gazas kungs, es jums dodu vārdu attiecībā uz pārējo daļu. Paldies, priekšredētāji kungs. Mēs runāsim par desmito darba kārtības punktu. Tas ir E, par e, efektīvu deficīta novēršanas procedūru. Svarīgākais e, punkts šajās debatēs bija, ko mums vajadzētu iedibināt un uzskatīt par šo te procedūru. Galvenais aspekts ir saistīts ar to, kā mums vajadzētu interpretēt tekstu Eh, tad, tad mēs esam sasnieguši eh, procesu, kurš ierobežo pensiju reformas, bet mēs uh, svitrojām daudz pilāru sistēmas iekļaušanu. Un pensijas jēdzi, pensija, tad, tad pensija reformai būtu, būtu ilgākas sekas, un līdz ar to piecu gadu uh, eh, pārejas posms tika svītrots. Mēs centāmies darīt visu iespējamo, lai sasniegtu, grozī, sasniegtu kompromisu par citiem grozījumiem. Un visi grozījumi, kur ierosināja tad, tad, uh, li, li, lielu, lielu teksta daļu uh, eh, svītrojumus, tie mēs nepiekritām. Un mēs vēlāk runāsim par citiem uh, diviem dokumentiem. Paldies! Paldies, priekšsēkungs! Es jums vēlētos atbildēt. Nav uh, pamata, lai sankcijas būtu tik dom domāts, ka sankcijas nebūs pietiekami liels, lai tās eh, neienestu pietiekami daudz līdzekļu. Tātad šie eh, mazās naudas summas ar, ar laiku varētu kļūt lielāks. Tāpēc es eh, pieturos pie iepriekš teiktā. Tātad no sankcijām iegūtā nauda būtu jāizmanto tiem mērķiem, kas ir sākotnēji noteikti, lai novērstu to, ka, na, na, ka, ka ja, ja būtu vēl viena krīze, tad būtu finanšu līdzekļi, ar kuriem rīkoties. Simplement, si on peut baisser les, les torsions. Euh, je, je comprends votre préoccupation. Es eh, saprotu jūsu bāžas. Bet eh, finanšu stabilitāte dalību valstīs. Tad, tad eh, nav, nav skaidrs, vai, vai tā tiks eh, finansēta ar sankciju palīdzību. Ja tas tā būs, tad mēs nezinām, kā tieši tas notiks. Tātad kompromiss gadu laikā ir tad eh, ši, ši, šī nauda varēs tikt izmantota eh, citu krīžu gadījumā un citās investīcijās. Un, protams, kā ar sankciju naudu nepietiks, lai uh, risinātu visas problēmas. Jums piekrītu. Non, mais je pense que c'est une discussion importante parce que la question c'est un de Es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs aspekts. Un mums ir jāzina, kādas sankcijas tiks izmantotas otrkārt. Uh, E, kā šis mehānisms tiks finansēts. Tātad, kā tas tiek finansēts e, tagad un kā, kāds būs nākotnē? Es nedomāju, ka tas automātiski e, finansēs dažādus mehānismus, dažādām darbībām. Parlamentā bija debatas par Brokola ķērī kunga ziņojumu, un tur bija, un, tas, un tās liecināja par to, ka pastāv vēlme eh, uz mehāni, eh, pēc mehānismu, kurš balstās eh, tieši kopienām. Es domāju, ka ideja par to, ka šī nauda ir jāizmanto, lai palīdzētu valstīm krīzē, krīžu gadījumā nākotnē, iespējams, nākotnē vairs krīžu nebūs tomēr uh, ir valstis, tātad, uh, kuras maksā šo sankciju naudu un kur mēs iesāksim ar šo naudu. Es nedomāju, ko Kazaskungs, nezinu, ko Kazaskungs par to domā. Tomēr mums vajadzētu censties panākt kompromisu. Kā jau es teicu savās runas sākumā, mēs vienojāmies, eh, ka kompromiss, kurš tika ierosināts, mēs par to esam vienojušies, jo, jo tas norāda uz mūsu vēlmi uh, lai šis finansējums uh, tiktu izmantots Eiropas mehānismams finanšu stabilitātei. Un tad pirms dažām dienām mēs runājam par kompromisu mūsu sanāksmē, un mēs uh, vēlamies vēlreiz teikt uh, to, ka tad mana grupa šo kompromisu pieņēma. Paldies! Tomas Mans lūdzu. Paldies! Eh, mums šodien tādā visai šaurā lokā bija iespēja satikties ar ļoti uh, svarīgiem cilvēkiem, tātad ar Rompeja kungu, viņš runāja par darba grupas darbību, ekonu komitejā, viņš runāja par to, ka stabilitātes pakts ir ļoti būtisks un tas ir jāizstāv visiem spēkiem. Tas ir ļoti būtiski. Otrs. Uh, priešlikums izskanēja atklātajā koordinātora sanāksmē, tur piedalījās divi ministri. Uh, kas ļoti labprāt sēž eh, blakus viens otram. Uh, Tātad eh, finanšu ministri no Francijas un finanšu ministrs no Vācijas. Viņi ļoti labi saprotas un labprāt mēģina arī uh, spēlēt tādu līderu lomu, bet kas būtu vislabāk? Jā, viņi to va var darīt, bet nevienmēr viņi to sasniedz. Un šeit mēs runājam par tādu, ka uh, lokomotīvu, ko vada divu mašīnistu un tā dodas caur valstīm, bet mums arī visiem pārējiem jākāp šajā vilcienā. Ja mēs vēlamies, lai dalība valsts varētu garantēt augstāku stabilitāti, efektivitāti. Tad Kreutzmann kungam ir eh, taisnība, proti sankciju eh, līdzekļi sākumā būs ļoti mazi, ar tiem nevarēs eh, neko saglābt, bet tas būs tāds labs stimuls, lai kaut ko varētu finansēt un tādā veidā dalībvalstīs varētu arī uh, Ah, izplatīties tāda labāka disciplīna, un tās varētu vairāk domāt par stabilitāti, bet tā līdz šim nav bijis. Ah, Francija to zina, Vācija arī, bet vēl daudz cits valsts to neapzinās. Bet nevarētu būt tā, ka, tās, ka visu finansēs tikai tās valsts, kurām ir piešķirts šis trīskāršais A ah, biržu reitings. Tātad mēs nevaram visu sagaidīt tikai no vienas valsts. Uh, arī īri guva pietiekam spēcīgu mācību, tādu sāpīgu mācību. Eh, Harkins kundze vairs nav zālē, jā, bet, nu, viņiem vajadzēja atvadīties no iezīkstējušām tradīcijām, bet ir jāsaprot, ka dažos uh, laikos no tā nav iespējams atteikties. Uh, Es varu piekrist Kroicmanu kungam, un varbūt tas ir zināmā mērā saistīts ar to, ka šīs pārdomas par stabilitāti īstenībā ir fundaments Vācijā um, veicot visas politiskās, ekonomiskās un citas darbības. Un es ļoti ceru, ka mēs arī Gīgalt kungu varēsim uh, pārvilkt savā pusē. Paldies! Madam Chair. Priekšsēdētājas kundze. Es skatos uz kompromisu, kāds tas ir. Vai jūs varētu reaģēt uz, šī, tad, ja, uz tādu ierosinājumu, ja um, mēs svitrotu um, vārdu including, kāda būtu jūsu pozīcija attiecībā uz šādu variantu? To, to, to Lai dabūtu mūsu pusē liberāļus. So would... Tas nozīmē, ka kompromiss būtu tāds, kā es to norisīšu, es to nolasīšu skaļi, arī Kroisman kungs eh, zinātu, vai viņš piekrīt. Eh, tas ir jāizmanto atbalst, lai atbalst, lai eh, sasniegtu savienības nodarbinātības mērķus ar savienības finanšu mehānismu palīdzību, sniedzot finansējumu, kas ir cieši saistīts ar, es, ar mm, ilgspējīgām investīcijām. Well, um, I, I think, I think Kreuzmann? Kreuzmann kungs, vai jūs varētu piekrist šādam variantam? Jā? Ja? Ļoti labi tādā gadījumā. Eh, mēs esam vienojusies par šiem diviem kompromisu grozījumiem. Paldies eh,

Ne, tad eh, ķeršos pie nākamā darba kārtības punkta, bet vai jūs vēlējāties par to runāt? Jā, tā tad, kā tik, tā kā tika, tā kā mēs eh, vienojāmies par šādu darba kārtību, tad es tikai runāju par šo ziņojumu. Un tagad, tagad 11. darba kārtības punkts. Eh, šis dokuments ievieš jēdzienu par stimuliem un sankcijām. Es varu pieņemt vairumu grozījumu, kāda ir iesniegti. Vairāki grozījumi, vairāks grozījums iesniedza Krocman kungs, grozījumi par, par tad, pārmērīgu budžeta deficītu un to, kas ir jādara budžeta pāraudzības sakarā. Esmu piekrī, es piekrītu šiem grozījumiem un es vēlētos, lai tie tiktu atbalstīti esmu uh, pret jebkādiem grozījumiem, kuri vēlas uh, tad, uh, mainīt šo te klauzulā vairākumu balsošanas sistēmu padomē. Un, un ir runa par pusautomātiskumu aspektu. Esmu pret gro grozījumiem, E, kuros netiek minēta infrastruktūra, un es atbalstu e, to, lai, lai parlamentam būtu spēcīga loma e, lēmumu pieņemšanā, kad tas ir nepieciešams. Bet es, protams, esmu realistis, realistisks attiecībā uz mūsu iespējām šajā ziņā. Un pārējiem grozījumiem es piekrītu, un tad es piekrītu arī kompromisiem, kādus mēs gribējām sasniegt. Monsieur Kreutzmann, monsieur... Kreutzmann kungs. Attiecībā uz Eiropas parlamenta lomu, tātad vai jūs plānojāt eh, tur pieņemt grozījumus, kas kungs? Eh, tad ar, ar, kuri grozījumi jums liekas problemātiski? Well, I... Man nav liels problēmas, bet uh, ir vairāk grozījumi. Es tūlīt tos atradīšu. tas ir tas pats, eh, tas pats jautājums par D kompromisu. Tātad nav, tas nav nekāds eh, konkrēts uh, grozījums, tam ir sakars ar vispār ar kompromisiem. Tātad, ja jums nav īpašu problēmu. Un tad, ja ķeramies pie nākamā zino, ziņojuma regulas uh, uh, projekts par efektīvu budžeta m, mm, pāraudzību eiro, uh, eiro m, mm, zonā. Kazaskungs, jums tiek dots vārds. non, non, non, non, non, non, non, vous avez raison. Euh, nous en venons euh, au cadre budgétaire. Atvainojiet, jums ir taisnība. Uh, par uh, budžetā ietvaru 153. 18 grozījumu. Mēs uh, runāsim par ziņojumu 153 12. Eh, deva kārtības punkts. Mani apmierina grozījumi, kur ir iesniegti. Eh, tos iesniedza Beres kundze. Un es domāju, ka eh, tātad šita ietvara iespēja budžetām balstoties uz paraugu praksi dalību valstīs, tā būtu laba ideja, un es piekrītu. Mēs piekrītam arī 16. grozījuma tekstam, kur ir atsauce uz uh, šo schēmu, kurai vajadzētu būt uh, mazāk stingrai, un tas atspoguļo dalībvalsts vajadzības. Un attiecībā uz šo dokumentu man nav daudz ko piebilst. Tātad, jo grozījumi tad ir pozitīvi. Vai vēl kāds cits vēlas izteikties par šo jautājumu? Ja ne, tad mēs uh, arī, mēs, mēs arī balsosim par šo ziņojumu. Un tagad mēs ķeramies pie uh, Eh, ziņojumu 570 eh, par makroekonomiskajiem, makroekonomisko nelīdzsvarotību. Šeit mums ir vairāk kompromisu grozījumi. Tie lielākoties iekļauj to, eh, par ko mēs runājām pirmajā ziņojumā. Bet ir divi galvenie aspekti, attiecībā uz metodi, kādu izmantot. Attiecībā uz eh, metodi es eh, tad. tad eh, mums vajadzētu būt dokumentam, kas uh, atļautu šo makroekonomisko uz, uzraudzību. Un tas nozīmē, ka parlaments tiks iesaistīts. Un tas ir, tas ir svarīgi. Un otrs uh, svarīgais aspekts šajā sakarā ir mēs vēlamies izveidot vadlīnijas attiecībā uz uh, dokumenta saturu, un šeit mums ir uh, grozījuma projekts, Eh, kas paredz eh, tad, indikatīvu saraksta izveidošanu. Un tie bija galvenie kompromisa teksta punkti. Kazaskungs? Jā, priekšsētājs kundze, es eh, domāju, ka mums visvarīgākais punkts ir. In li jkunu ta' bilħaq fuq fu, fu din. Punkt skaitīšana. Un eh, tad to vajadzētu iekļaut, mēs atbalstām tad eh, eh, mm, mazāk un labāk definētu uh, punktu skaitīšanu šajā ziņā es piekrītu saviem kolēģiem, uh, arī Gigolta kungam, tad, ka parlamentam ir jāizmanto iespēja lai tad eh, ierosinātu, kas ir eh, šajos punktos, un es domāju, ka ir pārāk agri tagad eh, tomēr izveidot tātad pilnīgu sarakstu, un tomēr ir vairākas izcilas idejas, kādas ir tik ierosināts, un tās jebkurā gadījumā būs daļa no šī dokumenta. Bet mūsu mm, panāktais kompromiss, tas, mm, tas mm, ierosina vairākas lietas, kas eh, nav tātad obligāts, bet tas būtu tāds kā indikatīvs saraksts par to, eh, kam vajadzētu būt šo punktu mm, saturā. Un to vajadzētu vēlāk eh, detalizētāk izpētīt. Mēs nepiekrītam tam, ka nelīdzsvarotība būtu jāpiemin, un, un to, to nevajadzētu uzskatīt par nelīdzsvarotību. Un tāpēc mēs nevaram atbalstīt, kā mēs teicām iepriekš, un mēs nevaram atbalstīt uh, uh H, uh, K un uh, H uh, grozījumus. Tomēr, ja mēs varam uh, panākt vienošanos līdz rītdienai, mēs uh, apsvērsim uh, iespēju uh, mainīt savu pozīciju. Paldies! Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Vai kāds vēl vēlas izteikties? Alors, euh, simplement, monsieur. Euh, euh, Kazar, est-ce que je vous comprends bien, notamment s'agissant. Euh, Kazars, kungs, vai um, esmu pareizi sapratusi? est-ce que votre difficulté, c'est essentiellement sur la, la référence au surplus Tātad eh, jūsu problēma ir ar atsauci uz pārpalikumu. Varbūt tur varbūt atsevišķi balsojums par pārpalikumiem. Tas, ka tiek minēti pārmērīgi pārpalikumi, mēs nedomājam, ka uh, to vajadzētu uzskatīt par nelīdzsvarotību. C'est vraiment euh, un déséquilibre lorsque l'on regarde Es domāju, ka tā ir nelīdzsvarotība. Ja mēs, piemēram, skatāmies Ķīnas piemēru. Es došu vārdu Gigauta kungam, un tad uh, skatīsimies, ko iesākt rītdienas balsojumu. Gigauta kungs, jums tiek dots vārds. Man jāsaka, ka es gribētu runāt par diviem jautājumiem. Pirmais ir par to, ka man pārsteidz tas, ka padomē, un arī Šreblera kungs un citi, kas uh, aizstāv valsti ar lielāko makroekonomisko pārpalikumu, eh, tad, tad neviens nesaka, ka nevajadzētu pieminēt pārpalikumu un nepastāv eh, tabū runājot par potenciālu, eh, iespējami pārpalikumu. Vienīgais jautājums, Un, manuprāt, ir tātad diskusija par to, vai e, korekcijai jābūt simetriskai vai asimetriskai. Mēs ilgi par to esam diskutējuši. E, mēs par to runājam arī pirmajā viedokļa apmaiņā, un es personiski un arī mana grupa uzskata, ka vajadzētu būt simetriskai pieejai, lai e, izlabotu šos, šo nelīdzsvarotību, bet e, esmu reti dzirdējis, ka e, to nevajadzētu pat pieminēt ar to man ir tiešām liels problēmas, un es gribētu jums eh, lūgt eh, eh, tātad, ap, apdomāt iespēju, ja, tātad, ja, ja pastāv deficīts, tad vienmēr būs arī pārpalikums. Un, un tas, ka pārpalikums netiek pat pieminēts, man to ir grūti saprast ir no ekonomiskā skatu punkta. Un es vēlētos arī teikt tad, kaut ko saistībā ar uh, A kompromisu, kaut arī es ļoti spēcīgi aizstāvu sociālos mērķus, es domāju, ka ir nedaudz dīvaini teikt, ka tas ir par sociālās nelīdzsvarotības noteikšanu. Un, uh, visa doma ir tātad par makroekonomisko nelīdzsvaru noteikšanu, kuri kuriem varētu būt sociāli iemesli, un tāpēc es pilnībā piekrītu jūsu pieejai, uh, uh, referentes kundze un, un priekšstādājas kundze, ies, iekļaut uh, sociālos kritērijus punktu, šajos punktos, un tiem tur ir jābūt, tāpēc, ka bieži vien makroekonomiskajai nelīdzsvarotībai ir sociāli iemesli. Bet uh, viss šīs uh, regulas mērķis ir noteikti makroekonomisko nelīdzsvarotību, un tāpēc, manuprāt, ir uh, dīvaini šeit minēt vārdu sociāls, bet varbūt esmu pārāk loģisks. E, e, es to lasu kā likumu, un man ir jābūt uzmanīgam, jo es nesaprotu šo vārdu. Kaut kaut arī iespējams maniem kolēģiem tas radīs kādas, um, kādu neizpratni. Um, avant de redonner la parole à M. Kaza, voir s'il veut uh, répondre à M. Euh, lūdzu, vārds atkal tiek dots Kazas kungam attiecībā uz jautājumu par uh, pārplikumu iekļaušanu. Tomēr es, uh, zināmā mērā, piekrītu Vilgot kungam. Tas, ka ir pārpalikums un deficīts, Tas ir fakts, un mums ir jānolēma, kas ko dara, un tas ir cits jautājums. Attiecībā uz sociālo nelīdzsvarotību. Es nezinu, vai tas ir politisks jautājums, bet manuprāt, ja mēs eh, skatāmies uz krīzes iemesliem, sociālā, eh, sociālā ne, nevienlīdzība un līdz ar to arī sociālā nelīdzsvarotība eh, bija noteicoši faktori krīzes sākumā. Un tad, ja šiem punktiem ir jānosaka nelīdzsver rašanos, tad mums ir jāskatās uz pārplikumu iemeslu. Es neiebilstu pret uh, to, ka e, makroekonomiskie un sociālajie pārlikumi tiktu iekļauti, bet tur vajadzētu būt atsevišķam balsojumam. Bet ja mēs e, piekrītam tos iekļaut, tad mēs piekrītam šo, tos iekļaut šajos punktos. Un tur var būt e, kritiski nelīdzsvari. Priekšsēdētājs kundze, man ir jāpiekrīt Gīgolda kungam, ja mēs runājam par Vāciju. Uh, tad varētu teikt, ka, ka Vācijā ir viens no augstākajiem sociālās aizsardzības līmeņiem, bet Gīgolta kungs, Gīgolta kungs, kādēļ mums ir šis pārpalikums? tā iemesls ir tāds, ka pēdējo gadu laikā mēs kļuvām daudz konkurētspējīgāki par citām valstīm, un tas ir saistīts arī ar to, ka darba koplīgumi uh, tika eh, uzlaboti, eh, nebija arī vairs tik augstas algu papildu izmaksas, un tagad Vācija ir pasaules rekordista eksportā, un mēs ļoti labi varam pārdot savus preces pasaules tirgos. Un vai nu mums ir pārpalikums vai deficīts, Gigolta kungs, es domāju, ka viss būtu priecīgi, ja viņiem būtu pārpalikumi. Diemžēl šīm valstīm nav pārpalikumi, bet tām ir deficīti, jo viņu konkurēt spēja nav tik augsta kā, piemēram, mūsējā, bet viņi labprāt, protams, vēlētos augstāku konkurēt spēju, tur jau ir arī tā problēma. Un eh, šajā punktu skaitīšanā mums tas ir jāņem vērā, es jums varu pilnībā piekrist bet mēs runājam par makroekonomisko deficītu, nevis sociālo deficītu. Es vienkārši vēlējos to precizēt un vēlējos teikt, Gīgolta kungs, ja jūs runājat par uh, līdzlemšanu uh, Vācijā, tad ļoti daudzas valstis būtu priecīgas, ja to sociālais standarts būtu tik augsts kā mūsējais. Nu, protams, tas viss ir izcili, bet Mums ir jādomājas arī par uzņēmumu vajadzībām un nevis tikai par eh, politiskajām vai ekonomiskajām vajadzībām. Un tas patiešām nebūtu pārāk loģiski to visu tagad jaukt vienā katlā. Paldies! Merci, Monsieur Crossman. Je ne sais pas si c'était un problème de, de traduction, mais ici, il ne s'agit pas de points. Bet mēs jau nerunājam šeit par sociālo deficītu, deficītu. mēs runājam par nelīdzsvarotībām. Un par tā mums arī ir jārūpējas. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu šo A paturēt tā, kā tas ir bet uh, eh, Gigaut kungs vēlas runāt. Es nezinu. Es īsti nezinu, es īsti nezinu, kādā valodā runāt. Labi, Kroķman kungam varbūt atbildēšu vācu valodā. Ja mēs runājam par Vāciju, tad jā, varbūt eh, varu izņēmumu kārtā arī runāt vāciski. Freud, dass Sie gesagt haben, dass Sie die. Pirmām kārtām. Runājot par šo punktu analīzi Jūs teicāt, ka jūs atbalstīsiet grozījumus ļoti labi, bet ir arī citi, kas teica, ka šai punktu skaitīšanai jānorisinās tik ierobežotā veidā, ka īstenībā pēc tam vairs nevarēs saprast, kas tad ir bijuši patiesie krīzes iemesli. Tādēļ būtu ļoti labi, ja jūs varētu atbalstīt šo kompromisu. Nu, dienu var to atbalstīt. Tālāk, eh, Kāzas kungam, ko es vēlējos teikt. Mēs te nemaz ne, nevēlamies atkal iesaistīties šajās diskusijās par um, pārpalikumiem un deficītiem. Mēs par to tagad nevienosimies vakar stundā. Bet lūdzu, varbūt jūs varētu iziet uz zināmiem kompromisiem, piemēram, minot šo pārpalikumu, šo pārliecīgo pārpalikumu. vai uh, mēs par mums patiešām ir jāanalizē un vai uh, pārpalūkumi patiešām ir saistīti ar to, ka mēs esam liela rekordisti eksporta jomā. Es to apšaubu. Uh, Pārpalikums Vācijā ir radies tādēļ, ka tieši tajās jomās, kas uh, neeksportē daudz produktu uz ārzemēm, cilvēki dzīvo no ļoti zemām algām, strādā par ļoti zemām algām, un tādēļ roda šis struktūrālais pārpalikums. Jā, jā, protams, mēs šajās diskusijās varam uh, vēl iesaistīties atkārtoti, bet es labprāt vēlētos iepazīties arī ar datiem. Un es īstenībā Vācijas uh, ekonomikas rādītājs lasu atšķirīgi nekā jūs. Paldies! Signora Pre... Monsieur Kazas, est-ce que... Eh, Kazas kungs, vēlties runāt? Nē, Tomasam Annam laikam pirmam vārds. Jā, mums tagad būs tādas bundestāga diskusijas, bez man saka priekšsēdētā, jā, bet pie mums jau arī bija divi ministri ier, ieradušies. Jāsaka, mana kungs, ja mēs būtu šeit tādā šaurā grupiņā, es varbūt vispār neizteiktos, bet tā kā šī sēde tiek translēta, es tomēr vēlējos teikt dažus vārdus. Krotman kungam vēlos piekrist, eh, pārpalukumi tomēr ir saistīti ar Vācijas konkurētspēju. Mēs esam ļoti daudz mācījušies, protams, mums ir jānā arī par algu līmeņiem un par minimālajām algām, par augstākajām algām. Jā, šeit ir milzīgas atšķirības, bet es domāju, domāju, ka konkurētspējas jomā Vācija ir ļoti tālu tikusi, un e, tas ir saistīts arī ar darba ņēmēju atbildības sajūtu. Mēs zinām, kas ir šī līdzņēm, līdzlēmšana, ir ļoti labi, ka ir šī tarifu autonomija, mums nevienmēr visur jāiejaic. Tas ir tāds vācu viedums, un mēs esam sapratuši, ka noteiktos laikos ir nepieciešami ienākumi, un tad, kad e, situācija uzlabojas, kad mēs atkal piedzīvam labākus apstākļus, tad mums mums varbūt ir rezerves. Mums ir jāizmanto sava konkurētspēja. Lago Lotus kundze teica, samaziniet to visu, lai te ir lielāka vienlīdzība, to mēs teicām, un Beres kundzes jums var teikt, tas bija labs lēmums. Uh, Un tad eh, viņa tika uzaicināta pirmo reizi uz mūsu Vācijas parlamenta sanāksmi, uz kabineta sanāksmi. Un Francijas ministra ļoti labi varēs redzēt, kāda ir situācija, kas notiek. Un ja mēs tā ļoti prātīgi, loģiski aprunājamies, mēs par visu varam vienoties un mēs varam mainīt arī vairākus stereotipus. Mēs esam gatavi uz kompromisiem. Gigolta kungs Es jums gribēju teikt, ka mums ir jāņem vērā ļoti daudz aspekti, un mēs e, īsnībā tagad varam šeit sākt runāt, un tā arī ne pie kāda gala nenonāksim. Vajadzētu būt gataviem e, iziet uz kompromisiem, jo tūkstošiem, simtiem tūkstošu cilvēku tomēr seko šai sēdes translācijai. Paldies! Un tā tad, kāds kungam vārds? Uh, Jā, mēs varētu runāt ilgi par šo jautājumu, bet es piekrītu Kroicman kungam un arī Tomasam, Tomasam Manna kungam, bet vēlos piebilst to, ka šis jautājums ir ticis pārunāts ar kolēģiem ēnu Eh, referentiem eh, ekonomikas, ekonomikas un monetāro lietu komitejā. Man tomēr ir maza pretestība Gigold kunga priekšlikumam. Mēs varētu piekrist, bet mēs tomēr nevaram, jo mēs nepiekrītam viņa izteiktajiem komentāriem. Un ir pretestība ekon komitejā. Un Tā tad mums ir jāsaprot, ka šis ir jautājums, kurš ir jāpārunā ekon komitejā, nevis nodarbinātības komitejā. Es domāju, ka mūsu loma ir pārunāt tieši šādas lietas, e, jo e, ar to strādā e, citā griezumā ekon komiteja. Paldies, un tagad vārds Ludvigsona kungam, un tad beigsim šīs debatas. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es vērētos runāt par sociālajiem partneriem, kuri eh, veic eh, kolektī, eh, kolektīvos līgumus lēkšanas sarunas procesu. Un ja mums vajadzētu Briselē nolēmt, ka mums ir jāiejauc šajos darba līgumu slēgšanas procesos, tad tas nozīmētu, ka uh, eh, tiktu iesaistīti sociālajie partneri, pieaugt elastīgums, konkurētspēja, būtu uh, eh, veselīga uh, darba atalgojuma vide. Man rada bažas tas, ka ja kāds vēlas uh, paņemt uh, kompetenci projām no sociālajiem partneriem nacionālajā līmenī un uh, arī, ja vēlas paņemt kompetenci projām no sociālajiem partneriem attiecībā uz uh, kolektīva līguma slēgšanas procesiem, uh, tad uh, tas ir uh, bīstam, jo ļoti svarīgi, lai sociālajiem partneriem būtu tiesības uh, vest pārunas, tas paaugstinātu konkurētspēju. Un es gribu akcentēt, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Paldies! Paldies Ludvigson kungam! Bet es tomēr uh, nesaskatu šeit problēmu attiecībā uz to, ka mēs atbalstītu šos grozījumus. Es domāju, ka mums ir eh, eh, jānonāk pie šīs diskusijas kopsavilkuma un eh, runājot par kā grozījumu, tad te ir jāpatur grozījumu gars un komisijā jāizveido uzskaits punktu sistēma un mēs nebūtu E, nesakām, ka mums vajadzētu pārtraukt uh, eksporta lietas. Nē, mēs sakām to, ka mums ir jāpievērš vērība attiecībā uz nelīdzsvarotībām ne tikai uz pārlieku lielu deficītu, bet arī uz pārlieku lieliem budžeta pārpalikumiem. Un tā ir mūsu interese pievērst uzmanību. Oh! arī tām, tām valstīm, kurām ir pārpalika. Un es tiešām ceru, ka mēs varēsim vienoties attiecībā uz šo gā kompromisu. Donc, Monsieur Kazan, um, I, I have no problem with, with compromise. Uh, man nav nekāda problēma, saka Kazkungs, ar gā kompromisu. Jā, vārds shell ir uh, aizvietots ar uh, vārdu mēji. Tātad shell vietā vārds mēji. Liekas, ka tas jau ir izdarīts. Es vēlētos ierosināt to, ka Kreuzmen kungs un Gīgalda kungs eh, varētu vienoties par sevincējušiem jautājumiem, bet tagad mēs varētu eh, nonākt pie mūsu diskusijas kopsavilkuma. Un runājot par galīgo ziņojumu un korektīvajiem pasākumiem, lai e, tiktu galā ar makroekonomisko nelīdzsvaru, kustību, tad mēs esam vienojušies, ka mēs atteiksimies no vārda including. Kreuzman kungs ir piekrits tam. Un es arī šeit ieviesīšu šo pašu labojumu. Es atvainojos par to, ka mums te komitejā bija e, jāveic šādas pārunas, pēc tas, tas tā nav, bet tomēr ir dažreiz iespējams, e, e, ka mums ir labāk panākt vienošanos pirms plenāras sēdes tieši komitejā. Un tā tad mēs balsosim par visu šo pakotni rīt, un tā tad mums ir pēdējā. Uh, pēdējais darba kārtības jautājums šodien un dodu vārdu Alejandro Cerkas kungam. Nē, vispirms runās Kazas kungs. mēs esam analizējuši tās pašas uh, problēmas, ar kurām esam strādājuši kopā ar ēnu referentiem, un tāpēc gribu teikt, teikt paldies uh, jums, prezidents kundze, Kreutzmana kungam, paldies Gigolda kungam, paldies par to laiku atvēlējāt darbam kopā ar mani, un es domāju, ka mēs ļoti veiksmīgi esam nonākuši pie kopsaucēja. Es piekrītu citu eh, cienīmo eh, referenti, ikvienam jūsu vārdam. Un tagad vārds eh, Serkas kungam. Un mūsu pēdējais darba kārtības jautājums ir vienot pieteikšanās procedūru uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai. Un tas ir saistāms, saistāms ar sākotnēju ziņojumu plenārsēdē vārds Sarkas kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es domāju, ka mums jau ir uh, bijušas uh, pietiekoši daudzas uh, debatas, uh, kas ir saistāmas daļai arī ar lingvistiskām neskaidrībām. Es gribu izteikt atzinību Lambertas kundzei par tiem kompromisu risinājumiem, kur ir atrasti, un arī meitanu kungam par sākotnējiem komentāriem. Es eh, esmu izvirzījis trīs kritērijus. Eh, pirmkārt, tas ir kompromiss. Mēs nevarēsim virzīties priekšu, ja nenonāksim pie kompromisa. Tieši tādā veidā jau arī strādā Eiropas Savienība. Un ir jāpapūlās, jo ir konflikts starp Lībe komiteju un e, regulu interpretēšanu. Ir aizstāvēti atsevišķi formulējumi, bet neviena komiteja nevar atrisināt problēmas ja nenonāk pie vienošanās. Ja mēs nevienosimies šajā komitejā, tad mēs nevarēsim iesaistīt tās komitejas, kuras nepārāk labi pārzina šo tēmu. Un mums ir uh, mūsu nodarbinātības komitejā jābūt visiem ļoti vienprātīgiem. Pretējā gadījumā Lībe uh, plenāra uh, sēdē varēs ķerties pie jautājumiem, kas nav tās kompetence. <clears throat> Tālāk es uzskatu, ka ir pilnīgi nepieciešams Nu, jāsaka, es tagad varbūt simtprocent, ka mēs simtprocentīgi nevar, mums jāsaprot, ka mēs simtprocentīgi nevarēsim iekļaut visu kompromisā, bet ir ielik, izdarītas lielas, pieliktas lielas pūles, lai maksimālo uh, variantu mēs panāktu. E, zaļie piedāvāja piecus, atbalstīja divus iekļāvu kompromisos, vienu piedāvāja Alde, tātad pūles tiešām pieliktas lielas. Mums ir šeit seši kompromisi, kuri rada lielās problēmas. Pirmais grozījums ir saistīts ar darbiniekiem, kur nosūtīt darbā uz kādu citu valsti un kur atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Un tas ir saistīts ar to, kā mēs e, interpretējam e, darbā nosūtīto direktīvu, direktīvās e, darba, jeb tvērumu apjomu. Kompromiss bija tāds, ka mums vajadzētu pašlaik atstāt visu tā, kā ir, e, Tas ir tāds teksts, kādu jau sākotnēji piedāvāja komisija. Es no sākuma nepiekrītu šādai lietu attīstībai, bet te mums arī ir jādomā par to, kā mēs eh, interpretējam attieksmi pret sezonārajiem eh, darba ņēmējiem, cik tas ir eh, vienādi un godīgi. Tad, kad mēs runājam par darbā nosūtītajiem strādniekiem, darbiniekiem, tad mums ir jāmeklē tāds kompromiss, lai neviens nebūtu zaudētājs. B kompromiss Te nu vēl jāsaka viena lieta. Sociālisti, kas vēlas, lai eh, darba ņēmēji, kas ierodas eh, Eiropā strādāt, lai viņiem būtu arī pieeja eh, pie dažādiem sociālajiem pakalpojumiem, bet tad nedrīkst arī pārkāpt tādas tiesības kā līgumslēgšanas tiesības. Mēs vēlamies nodrošināt to, lai būtu brīvi pieejami e, dažādi pakalpojumi, bet lai netiktu pārkāptas e, līguma slēgšanas e, procedūras attiecīgajās valstīs. Tālāk, C punkts, 12. pants, un te rodas dažādi pārpratumi attiecībā uz izglītību un vienādām iespējām. Eh, šajā pantā ir eh, piekļauti dažādi ierobežojumi, kurus var izmantot dalību valsts, runājot par eh, izglītības pieejamību. Attiecībā uz kompromisu te jāpiesauc tāds fakts, ka tā ir direktīva, kura nepiedāvā absolūti visas iespējamās vienādās iespējas ikvienam. Direktīvā ir teikts, ka ieceļotājiem ir tās pašas tiesības kā dalību valsts darba ņēmējiem. Mēs tikai vēlamies nodrošināt to, lai ieceļotājiem būtu tās pašas tiesības kā dalība uh, eh, valsts uh, iedzīvotājiem, darba ņēmējiem. vienāda attieksme pret tiem, kur ir strādājuši. Tas ir tas, kas ir paredzēts, nevis pret tiem, kuri nav strādājuši. Šī direktīva attiec tikai uz tiem darba ņēmējiem, kuri ierodas, uz, kur ierodas Eiropā ar, eh, ar nolūku strādāt. Ja nu mēs šeit eh, izslēdzam studentus, lai tā būtu šī direktīva ir domāta tikai tiem, kur ierodas Eiropā. Tā neatiecas uz studentiem, tā attiec uz tiem, kuriem ir atļauts strādāt Eiropā. Šī direktīva neatiecas uz studentiem, uz ģimenēm, un EPP vēlas teikt, ka darba ņēmēji ir tie, uz kuriem šeit mēs attiecinām vienādās iespējas. Ja ierodas cilvēki ar darba atļauju Eiropā, tad eh, mēs varam to pieņemt bet arī sociālistiem ir savs sakāmais un arī vēl ir jādomā par profesionālo izglītību un kāda ir šī te saikne starp to, ko uh, darba atļauja uh, piedāvā. Ja apmācība un izglītība ir tiešā veidā, tiešā veidā saistīta ar darbu, tad, tad būtu jābūt uh, iespējām uzlabot uh, savas prasmes, savu izglītību. Mēs nevaram uh, atņemt šīs iespējas. D kompromiss ir visgrūtākais. Tas ir sadalīts divās daļās. Lūdzu, tas ļoti svarīgs jautājums. Atļaujiet man vēl dažas minūtes runāt. D. Da, Šeit cilvēki ierodas Eiropas Savienībā ar um, darba atļauju, lai strādātu Eiropas Savienībā. <coughs> Kādas ir viņu tiesības? Viņiem arī ir jāpiedāvā sociālās aizsardzības sistēmas privilēģijas. Es esmu atklāts visveidu risinājumiem, visveidu piedāvājumiem. mēs eh, atstājam to dalībvalsts ziņā. Tās var ieviest konkrēts priekšnosacījumus. Un, protams, eh, tas varbūt automātiski nenozīmēs eh, pilnīgi vienādu attieksmi, līdztiesību, bet mums ir jāparūpējas par līdztiesību, piemēram, veselības aprūpas jomā, lai šie cilvēki varētu baudīt tādu pa pašu veselības aprūpu, ko baudu viņa Eiropas kolēģi. Aizsardzība ģimenēm un uh, bezdarba gadījumā. Mēs nevaram piedāvāt līgumu par uz īsāku laiku nekā sešiem mēnešiem. Mums patiešām ir šiem cilvēkiem jāpiedāvā konkrēta aizsardzība. Un tautas partija pieprasīja šeit savas prasības, pieprasīja kaut kādus atkāpes. Uh, tie darba ņēmēji, kas ierodas eh, ar vīzu, viņi, pret viņiem nevar būt cita attieksme. Mēs nevaram viņus vienkārši izsvītrot no darba tirgus, un mēs nevaram viņiem uh, liekt līdztiesību. Protams, ir cilvēki, kam ir garāk darba līguma un darba līgums ilgāku laiku, bet mums pret visiem ir jābūt uh, līdztiesīgiem, pret visiem ir uh, jābūt godīgiem. Pēdējais kompromiss, e-kompromiss tiek runāts par pensiju eksportu, mēs esam vienojušies ar tautas partijas grupu un priekšsēdētājs kundze visbeidzot. Priekšsēdētājs kundze uzskatu, ka mēs Mūsu politiskā grupa ir eh, veikusi zināmas piekāpšanās, ņemot vērā arī direktīvas aptvērumu. Mēs ņēmām vērā ETP nostāju, bet mēs nevēlējāmies eh, piekāpties. Mēs nevēlējāmies, lai tie cilvēki, kas uh, ierodas pie mums nevis uz dienu, bet uz vairākiem gadiem arī varētu integrēties, lai viņi varētu baudīt sev pienākušās privilēģijas, lai pret viņiem nevērstos ar rasistiskiem vai ksenofobiskiem saukļiem. Mēs nevēlamies, lai ārzem darbņēmējiem būtu mazāk tiesību nekā mums. Mēs vēlamies uh, izskaust nelegālo darbu un vēlamies veicināt integrāciju. Protams, visas politiskās grupas eh, nesa zināms upurus, bet uh, vestās sarunas bija patiešām veiksmīgas. Mēs varējām panākt līdzsvaru, varējām apkopot visus viedokļus. Mēs runājam par cilvēka cieņu, par darba ņēmēju cieņu. Mēs esam atraduši kompromisu un esam parūpējušies par to, lai darba ņēmēji tiktu integrēti mūsu sabiedrībā. Paldies par uzmanību! Euh, Madame Humenreuthen, Monsieur Horry m'a demandé la parole avant vous. Est-ce que ça vous ennuie si je lui donne d'abord la parole Moments Rūtens kundze, Rīkungs vēlējās runāt pirms jums, eh, vai jums nav nekas pret to, jo viņš pirms tam jau uh, eh, lūdzu izteikšanos. Ne, uh, eh, Omens kundze tomēr. Paldies, paldies priekšsēdētais kundze, es ļoti labi saprotu. Es ļoti labi saprotu, par ko jūs šeit runājat, un iespējams iespējams šis ļoti sarežģītais dokuments tiek apspriests pēdējā brīdī. Mums tam ir atvēlēts tagad sanāksmes beigās pārāk maz laika, bet eh, varbūt nedaudz reaģējot uz Serkas kunga izteikumiem. Tas bija ļoti grūti, bet mums ir jāparūpējas par pēc iespējas lielāku vairākumu atbalstu parlamentā. Kādēļ es to sāku priekšsēdētājs kundze? Un kādēļ mēs bijām daudz ierobežojošāki tautas partijas viedoklī? Uh, Jāņem vērā, ka daudzās valstīs valdībā ir e, labējās partijas. Drīz būs e, vēlēšanas Somijā, Un, piemēram, vēlēšanās Nīderlandē viņi teica, ka jā, šī sistēma ir balstīta uz uzturēšanās atļauju un mums vajadzētu rūpēties, lai pie mums neieplūstu pārāk daudz ārzemnieku, jo viņi vienkārši izpostīs mūsu sociālās sistēmas. Par to tā, tiek runāts. Tas ir tas stāsts, kas tiek visiem stāstīts. Tā ir viena medaļas puse. Otra medaļas puse priekšsēdētājs kundze ir tāda, ka, protams, uh, ir cilvēki, kas izmanto trešo valstu pilsoņus, viņiem tiek piešķirta kaut kāda uh, sociālā sistēma, kas ir zemāka par to sociālo sistēmu, ko piedāvā vietējiem iedzīvotājiem. Līdz ar to viņi konkurē ar uh, vietējiem darbiniekiem. Tādēļ mums vajadzētu pārūpēties par tādu saskaņotu līniju. Priekšsēdētais kundze, tas nu dien ir no svara, un es atzīstos. Uh, ka tie grozījumi, kas man pirmām kārtām šķita pieņemami, tur radās problēmas, ko es līdz šim nepamanīju. Tādēļ, runājot par kompromisiem, D1 un D2 kompromisiem, Ņemot vērā to, cik jūtīgs ir šis jautājums, šie kompromisi novadīs pie tā, ka kāds cilvēks, kas uh, strādā uh, Eiropas Savienībā uh, mazāk par sešiem mēnešiem, šis cilvēks nevar izmantot nekādas privilēģijas eh, ne attiecībā uz eh, ģimenes pabalstiem vai arī bezdarbnieku pabalstiem. Priekšsēdētājs kundze, un es esmu eh, citas prāts nekā padome, bet kad rītdien šis cilvēks, piemēram, nokritīs no sastatnēm, celtnēs, tad viņš un viņa ģimene, viņiem ir jābūt konkrētām tiesībām saņemt veselības aprūpi, tātad, lai viņš būtu apdrošināts pret negadījumiem, pret invaliditāti un tā tālāk. Priekšsēdētais kundze, tas ir attaisnoti, tas ir attaisnoti. Un ja mēs runājam par kristīgiem demokrātiem un sociālo politiku, mums ir jāsaprot um, tieši šādi principi. Un tālāk, priekšsēdētais kundze, es to ļoti labi saprotu, jā, arī manā politiskā grupā bija pietiekami dzīvīgas diskusijas. Ko mēs īsti darām? Mums ir jāparūpējas, lai uh, valdītu vienlīdzība. Eh, tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, tas ir jāatzīst, bet eh, šī vienlīdzība, līdztiesība attiecībā uz personu, kam ir uzturēšanās atļauja, ja šis cilvēks iekārtojas darbā, viņam ir jābūt tādām pašām tiesībām, kādas viņam pienāks, ja viņš vienā brīdī darbu zaudē. jā, ir zināms joms, kur varbūt ir mazāk tiesību, eh, kāds, kas ierodas Nīderlandē, Francijā vai Somijā ar darba atļauju, un pēc tam izdomā, nē, es tomēr studēšu, tad Francijas valdība var, protams, uzstādīt konkrētas prasības. Otrakārt, es uzskatu, ka šis cilvēks tomēr var izmantot Tātad, ja jūs, piemēram, pieņemat darbā IT speciālists no Indijas, tad viņiem ir jābūt iesp tādām pašām iespējām kā Francijas kolēģiem, lai viņš arī varētu strādāt pie atsevišķa datora un priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētais kungs, te ir vairākas problēmas un es pat tiešām runāju par līdztiesību par dažādiem ierobežojumiem, un es tagad teikšu citiem kolēģiem, runājot par bezdarbu un eh, bērnu pabalstiem. To es izņēmu no teksta, bet pārējos principus es šeit atstāju, jo mēs nedrīkstam pieļaut eh, sociālo standartu graušanu. Un vēl viena piezīme pašās beigās. Priekšsēdētājs kundze, ko darīja komisija un padome? Padome teica, ka kāds, kam ir vīza, šim cilvēkam ir mazāk tiesību nekā kādam, kam ir uh, šī uzturēšanās atļauja. Priekšsēdētājs kundze. Pie kāds noved? Werknemers niet. Tad leidt ertoe. Tas noved pie tā, ka eh, darba ņēmēji tiks sakārtoti tādās divās kategorijās, un, protams, darba devēji vēlēsies vienmēr pieņemt darba lētāko darba spēku, un kas tad ir šie, šis lētākais darba spēks tāds, kam nebūs nekāda tiesība, bet kas ir vissāpīgāk, kas man sarūktina visvairāk, šī vienotā uzturošanās atļauja nav domā, šī, vienotā uzturēšanās atļauja ir domāta, lai apvienot darba atļauju ar uzturēšanās atļauju, lai vienkārši vienkāršotu procedūru priekšsēdētāji. Mēs vēlamies, lai uzturēšanās būtu vienkāršāka. Un tagad mēs to visu mēģinam uh, apgriezt kājām gaisā. Tieši tādēļ priekšsēdētājs kundze es teicu. Tā nevajadzētu rīkoties. Paldies! Uh, merci, encore... Euh, Paldies, un tā mums te vēl ir uh, trīs lūgumi atļaut izteikties, ja tulki mums varētu atvēlēt eh, piecas minūtes vēl, tad mēs varētu arī ar visu tik galā. Uh, Aizsnērs kundze, lūdzu, paldies. Eh, dažas oficiālas piezīmes par procedūru, jo man īstenībā procedūra nešķita tāpat veiksmīgākā tad, kad tā paziņojums. Eh, Libe ir atbildīgā komiteja. Šis ziņojums tika noraidīts ar lielu balsu pārsvaru, un tagad mēs atkal pie tā strādājam. Nu jā, es eh, neesmu pret to, ka mēs atkal to iekļaujam darba kārtībā, bet kā tas notika? Es kā ēnu referente, es vispār neko nezināju, koordinatori neko nezināja, mums vienmēr vajadzētu garantēt labāku informācijas apmaiņu, būt godīgākiem citam pret citu un ievērot visu, kas ir nepieciešams, lai garantētu demokrātisku darba noris. To es vienkārši vēlējos pateikt. Un vēl man bija ļoti grūti strādāt, jo eh, pēdējo kompromisu grozījumu redakcijas saņēmu tikai tad, kad šodien ienācu zālē. Nu, tas galīgi neiet krastā. Es taču arī, tāpat kā citi kolēģi, darbojos citās komitejās, un es zālē ienācu tikai nesen. Šodien es te kaut ko dzirdēju, bet pašu pēdējo grozījumu versiju es uh, saņēmu tikai pēdējā brīdī. Bet tiešām ir jābūt labākai sadarbībai, jo bieži vien viens vārds, katrs vārds ir no svāra. Jā, single permit, šī vienotā uzturēšanās atļauja ir ļoti būtiska, un tas ir tāds tehnisks jautājums, un mums ir jāsaprot, par ko mēs runājam un kurā kompromisā, kas kā ir formulēts. Un eh, mēs pēc tam tur kaut ko mainām, daži vārdi tiek izsvītrot, daži tiek aizvietoti vai uh, nomainīti. Un, uh, ņemot vērā iepriekšējo procedūru, pirms balsojuma plenārsēdē viss bija vienkārši ļoti skaisti, tas bija kā pa diedziņu, vēlētos par to pateikties Sarkas kungam, bet tagad Es iesniedzu divus grozījumus, kas ir pret Sērkasa kunga uh, viedokli. Nu, varbūt tāpēc man neuzaicinājis diskusijām. Man tas šķiet ļoti sarūktinoši. Es labprāt, kā ēnu referenti, būtu piedalījusies visās diskusijās, jo šis ziņojums man liekas ļoti, ļoti būtisks. Tātad tie bija tie mani. Uh, tas bija tas, ko vēlējos teikt par procedūru. Tālāk par saturisko pusi. Es uh, iesniedzu divus grozījumus, tie attiec uz uh, trešā panta 2b punktu, tur ir runāts par uh, uh, nosūtīšanas direktīvu un par šīs direktīvas tekstu, un pēc tam es to atkal iesniedzu kā grozījumu, bet Tas tika iesniegts kā grozījums arī iepriekšējā izskatīšanas reizē, un toreiz tas tika noraidīts. Tātad šie cilvēki tiek nosūtīti uz tik ilgu laiku, uz cik ilgu laiku tas arī ir paredzēts, un es tur neminēju direktīvu. Es arī esmu sazinājusies ar komisiju vairākas reizes, ja mēs atkal paņemsim veco teksta redakciju saskaņā ar direktīvu 96 71, tad cilvēki, kas eh, tiks nosūtīti eh, no trešajām valstīm, eh, atradīsies labākās pozīcijās nekā tie, kas nu, nu, tiks nosūtīti no Eiropas Savienības. Un tad tā arī būs neliedztiesība. Un es šo grozījumu atkal iesniedzu, jo man tas šķiet ļoti būtisks, jo tas arī uh, varētu paru, garantēt vienošanos uh, pirmajā lasījumā. Mēs jau 12 gadus strādājam pie šī kompromisa, un Serkas kungs pamatot teica, kompromiss ir. Uh, vienmēr kompromiss, tam ir savs raksturs un nebūs tā, ka visi vienmēr būs ļoti laimīgi un eiforiski par kompromisu, bet tāds jau ir tā raksturs, tāda ir tā būtība. Un tas, kas ir A kompromisā, ja tas paliks pašreizajā formulējumā, tad mēs pirmajā lasījumā cietīsim sakām, un to mēs nevēlamies otrām kārtām. Otrs grozījums, tas ir 47. grozījums, tas īstenībā ir identisks 46. Mēs runājam par 12. panta 2e punktu, un tur arī ļoti precīzi norādīts, kādas sociālās tiesības tiek garantētas cilvēkam, kam, piemēram, nav, kurš vēl nav saņēmis darba atļauju, bet jau ir sācis strādāt. Viņam ir tādas pašas tiesības kā cilvēkam no Eiropas Savienības, kas ir stājies darbā. Nu, jūs tagad eh, krātāt galvu, bet jāpadomā, kas īsti ir īstenojams. Arī es labprāt vēlētos, lai visi cilvēki, kas ierodas Eiropas Savienībā, baudītu mūsu vērtības, mūsu tradīcijas un varētu arī baudīt sociālās uh, aizsardzības privilēģijas. Bet mēs taču neesam leiputrī, mums ir jāsaprot, ko īsti mēs varam panākt, ko īsti mēs varam īstenot. Un tas ir jāpapildina ar attiecīgo likumtiešanu. D1 un D2 šeit ir norādīti un tur īstenībā ir Eh, daļēji atspoguļots arī mans viedoklis, bet tur ir vēl citi vārdi pielikti klāt un beigās jēga ir mainījusies. Diemžēl pašreizējā versijā es tam nevaru piekrist, diemžēl, jo, jo labprāt tomēr būtu organizējis kopīgo balsojumu, bet diemžēl tagad nevar tajā piedalīties. Paldies! Andrī kunga vārds un tādēļ Sajas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Nevēlos. Uh, izniekot jūsu laiku, bet uh, varu teikt, ka eh, tad, kad mēs runājam par darbā norīkoto eh, cilvēku direktīvu, tad mums ir iespēja par to runāt, bet lai gan nevajadzētu pārāk uh, daudz laika tērēt tam um, tagad. Es tagad runāju par kompromisu C, kas varbūt ir arī lingvistisks dabas problēma, un tas ir saistīts ar izglītību un eh, pieeju izglītībai un vienāda attieksme. Tas, kas ir teikts eh, sākotnējā tekstā, tātad tam, kuram ir vienotā atļauja, tam arī ir eh, iespējams ehm, izmantot izglītības, pasāk, izglītības pakalpojumus. Bet uh, E, konsultantiem nepatīk, ka ir ierobežota pieeja tiem, e, pieeja izglītībai tiem, kuri strādā vai kuri ir strādājuši tātad, kur strādā tagad, bet strādājuši pagātnē, jo tas jau nav priekšnoteikums, tā viņi saka. Citiem vārdiem sakot, ja kāds ir uzaicināts, un varbūt pat ir daudz cilvēki, kurus uzaicina kāda kompānija strādāt, un šī kompānija bankrotē, tad šīs kompānijas uzaicinātie cilvēki ir situācijā, kad viņiem ir tādas pašas tiesības kā attiecīgās eh, valsts eh, pilsoņiem, un viņiem nemaz par to nav jāmaksā. To ir grūti izskaidrot un tas nav viennozīmīgi saprotams. Un ja tas tā paliks, tad nebūs e, nekādas pirmā lasījuma vienotas izpratnes. Un mums jāskatās pēc e, vienotas izpratnes. Tā, vai mums e, vēl ir laiks? Divas minūtes, es aizkundzē vārds. Es runāšu somu valodā. Varbūt būs tad ātrāk mazliet. Eh, pirmkārt, es atvainojos visai komitejai par to, ka mēs esam izmā, izmainījuši pirmā lasījuma tekstu, jo uh, tas padarīs tālāko apspriešanu sarežģītāku. Un tālāk mums ir uh, priekšlikums attiecībā uz pirmo lasījumu, un mēs iestrēgām to uh, pie, pie tā strādājot. Šī vienot, vienādā attieksme ir pamat princips Uh, kuru var uh, organizēt katra dalība valsts sociālo uh, jautājumu sakarā pēc saviem ieskatiem. Tālāk, mums ir ļoti plaša sociālo nodrošinājumu sistēma, kas ir orientēta uz iedzīvotājiem. Uh, Ziemeļvalsts sociālā apdrošināšanas sistēma piedāvā eh, visaugstāko aizsardzību, sociālo aizsardzību Eiropā, es tā domāju. Un tās uh, eh, grūtības, kas ir citās valstīs, eh, mūsu uh, ziemeļvalstu uh, sistēmā neizraisa grūtības, bet sociāla sistēma, kas ir orientēta uz tiem, kur dzīvo valstī, eh, sēdz arī valsts veselības aizsardzības izdevumus, eh, maternitātes pabalstus, zobārsniecības pakalpojumus. Un tā, formulējums tagad ir eh, tāds, ka to mēs nevaram mainīt, vai arī tad man ir jā. Ja, atsakās no uh, mana vārda iekļaušanas kompromisā. Ja kāds nokrīt no staležām eh, Ziemē Eiropas valstī, tad neviens eh, tad jāsaka šajā sakrā, ka neviens Ziemeļ Eiropas valstīs nemaz nevar ierasties uh, Eh, celtniecības laukumā, ja nav atbilstoša apdrošināšana. Skaidrs, un tas ir mūsu darba cēliena beigu komentārs. Paldies tūkiem! Vairāk nav vēlmes runāt. Paldies e, referentei! franču vai angļu valodā, runāt kādā valodā vēlties. Serkas kungs vēlas tā tad izteikties. Viss vairāk netūkoju, vai ne? Ah oui. Deux amendements. Et ce que vous voulez, c'est exactement ce que je dis que c'est interdit, que c'est gagner tout